Colleagues, if I can ask you. Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Vēl, protams, ceram, ka kādi kolēģi pievienosies pēc pāris minūtēm. Bet, nu, tā kā visiem mums ir diezgan at, mm, saspringts laika grafiks, mums jāsāk ir sēde sablēcīgi. Un tātad darba kārtība ir salīdzinoši vienkārša. Ļaujiet man nākt klajā arī ar pāris priekšsēdētāju paziņojumiem pirms sākam prezentācijas. Divas prezentācijas paredzētas šodien, tātad divas tādas diskusijas. Un gribētu arī jums pastāstīt, ka šis pasākums tiek eh, translēts tiešraidē. Pirmā sanāksmes daļa Turklāt ehm, par to bija 3. oktobrī dokumenti, tā tad šķiet jums būtu pieejami, pieejami visi, drukāti dokumenti arī pieejami, te pieejas zālē. Tāpat arī drukātie dokumenti ir visi ir pieņemti, to starp slaidi, apkopums, pētījumu tā tālāk. Kas vēl svarīgi, šis pētījums tiks pabeigts un publiskots pēc prezentācijas, tiks ņemts vērā pilnīgi viss, kas vēl papildus varētu izrietēt no mūsu diskusijām šodien. Nu tā tad. Atkarībā no tā, cik deputātu piedalīsies šajās diskusijās, tā doma ir tāda, ka sākotnēji paredzam piecas minūtes. Eh, četrdesmit minūtes aptuveni jautājumiem un atbildēm. Un secība, protams, kā vienmēr, vispirms uh, Nu, tieši tā kā Ježekungs vienmēr to arī mm, organizē. Vēl pāris minūtes par šo pētījumu. Pētījums, kas tiek likts priekšā šodien, to pieprasīja taksa trīs komiteja, jo kā daļa no mūsu ikdienas darba PVN krāpniecība ir bijis kaut kas tāds, kam pievēršamies nu jau krietnu brīdi. Bija ļoti veiksmīgi uz publisku uzklausīšana šeit par tieši šo pašu tēmu jūnijā. Šobrīd cenšamies rast veidu, kā modernizēt ES PVN sistēmu un kā pielikt punktu PVN krāpniecībai. Jaunākie dati liecina, ka ap, mēs katru gadu zaudējam apmēram 150 miljardus eiro PVN ieņēmumos. Tā tas bija, piemēram, 2016. gadā, un tas, protams, daļai ir tieši PVN krāpšanas rezultātā. Pavisam nesen komisija nāca klajā un padoma jau pieņēma virkni likumdošanas iniciatīvu šai jomā, un arī šeit parlamentā es biju, piemēram, atbildīgs par vienu no šiem iniciatīvām. Tas viss tika virzīts pātrinātajā procedūrā, un tas drīz varēs stāties spēkā. Un mēs pilnīgi noteikti arī šodien konstatēsim, ka varbūt ir eh, tādējādi pavēršies citi ceļi krāpniecības aktivitām, īpaši ņemot vērā digitālo ēru. Un līdz ar to jautājums ir par to, ko mums darīt vislabāk, kā uzlabot pašreizējo sistēmu, kas ļautu vēl atlikušās problēmas novērst. Man ir tas gods eh, jūs iepazīstināt ar šodienas eh, pirmo runātāju. Tas ir profesors, profesor, profesora Marija Lamēnša. Viņa ir nodokļu jomas profesora juridiskajā fakultātē Beļģijas Brīvajā universitātē. Nu, nezinu, vai man beļģiski izdodas beļģu šo nosaukumu izrunāt atbilstīgi, bet, nu, katrā ziņā viņi nodarbojas ar pētījumiem, īstenot dažādas pētījumus nodokļu jomā. Viņa tāpat laikā arī kā vieslektora dodas uz daudzām citām universitātēm. Esam pagodināti, ka esam pie, jums, pie mums ieradušies un jums vārds. So, thank you. Um... Lielas paldies! Labu pēcpusdienu visiem, dāmas un kungi! Arī man tas ir liels gods, ka esmu tikusi uzaicināta šeit un varu būt pie jums, jūsu vidū, un prezentēt šī pētījuma rezultātus. Iesākumā tāpat laipā gribu paust tādu kā nelielu brīdinājumu, jo tas dokuments, ko esat saņēmuši, ir, tik, saņēmuši, ir tikai dokumentu projekts. Un tas tiešām tiks vēl grozīts un mainīts. Tātad pāris lēmumi ir par to starpu jau pieņemti, kas nebija iepriekš paredzami, un šo dokumentu vēl tikai atjaunināšu, darīšu to pēc iespējas ātrāk. Tātad, ko grasos darīt šajā īsās prezentācijas laikā? Pirms pārējiem pie jautājumiem atbildēm, pirmkārt vēlos pievērsties diviem svarīgākajiem aspektiem, elementiem, kas, manuprāt, ir ir pelnījuši īpašu mm, uzmanību. Vēlos pirmām kārtām pievērsties um, noteikumus, kas pieņemti attiecībā uz importiem, e-kom, tātad e-komercijas pakotnes noteikumus, un tālāk definitīvo sistēmu, jau režīmu priekšlikumu un mērķi attiecībā uz, lai pieliktu punktu eh, karuseļu tipa krāpniecībai. Un tātad e-komercijas pakotne vispirmām kārtām un noteikumi attiecībā uz importu. Mums vajadzēja sistēmu modernizēt, Tāpēc, ka sastapāmies ar krāpniecību šajā sektorā, tieši importēšanas sektorā, e-komercijas tirdzniecībā, privātu personām Eiropas Savienībā, kas tad ir tur pa problēmu, respektīvi ļoti daudz ir tādu gadījumu, kad šīs preces tiek pasniegtas ar zemāku vērtību nekā realitātē, tās tiek pārdotas ES klientiem ar nepareizām um, vērtību uzrādēm, deklarā, muitas deklarācijās, un attiecīgi atbilstīgā PVN summa arī netiek noteikta šīm importētajām precēm precēm. Reizēm pat nekāds PVM netiek noteikts, jo, teiksim, vērtība tiek uzrādīta zem 22 eiro un tur at, uz to tiecas atlaide. Nu, tātad, lūk, tas ir kaut kas tāds, eh, ko visi ir sapratuši, ka tā ir problēma. Tātad nepietiekam ne, ne zemāks vērtības uzrādīšana un tam līdzīgi. Ar to savukārt saistīti jautājumi ir problēma ar administratīvajām izmaksām, jeb izdevumiem, jo, protams, ka muitas iestādēm vajadzētu uzraudzīt šādu veidu importus. To paredz pašreizējās procedūras, viņiem jākonstatē jākonstatē, ka atbilstīgais PVN līmenis tiek uzrādīts un ka mm, atlaides tiek piemērotas atbilstīgā kārtā. Bet arvien biežāk redzam, ka šīs administratīvās izmaksas pieaug, jo, kā jau teicu, importa apjomi šādā veidā pieaug tieši interneta attīstības rezultātā. Jautājums, kas parādās šai gadījumā, ir šāds. Vai e-komercijas pakotnes pieņemšanas rezultātā, kas stāsies spēkā 21. gadā, esam spējuši šos abus jautājumus atrisināt? Kas tad ir jaunā procedūra attiecībā uz importiem? Tiks atcelts eh, šis izņēmums eh, precēm ar eh, zemu vērtību. Tas nozīmē, ka visas preces tika pakļautas PVN. Tas nozīmē, ka tas ir labi vienāds spēles noteikumi ar ES uzņēmumiem. Tas vienlaikus nozīmē, ka PVN iekasēšana būs jāorganizē attiecībā uz katru, jebkuru paciņu, kas ienāks pāri robežām esam līdz ar to mainījuši arī iekasēšanas procedūru. Pastāv trīs iespējas šobrīd. Vai nu mēs uzaicināsim ārpusējas piegādātājus reģistrēties OSS um, reģistrā un deklarēt PVN pašiem pēc tam, kad notikusi pārdošana reizi mēnesī, jo tehniski tad, kad paciņi nonāk pie robežas, tad tā, tā tiks pieš, piešķirta uh, piešķirts izņēmums, jeb atlaide, tāpēc, ka mm, attiecīgais piegādātājs šo PVN summu deklarēs OSS ietvaros. Otrs scenārijs ir tāds, ka, piemēram, tajā brīdī, kad jūs kaut ko iegājaties tiešsaistē vai uz platformas, jūs ehm, tādā gadījumā eh, šī platforma kļūst par pārdevēju, par piegādātāju. Un, attiecīgi, arī šī platforma tad tādā gadījumā varēs reģistrēties OSS un tur deklarēt PVN. Trešais scenārijs ir gadījuma, kad pārdevējs, ja platforma šajā gadījumā nereģistrējas OSS e, sistēmā, jo ir, tas ir brīvprātīgs uh, pasākums. Tādā gadījumā transportētājs ir atbildīgs par PVN iekasēšanu un nomaksu pirms šī paciņa nonāk līdz uh, klientam. Un, attiecīgi, šie procesi jāpārskata regulāri. Ja raugāmies uz pirmo scenāriju, kur ārpusējas e pārdevējs reģistrējas OSS un, vai saņem šādu reģistrācijas numuru un iegūst attiecīgi atlaidi importēšanas brīdim. Uh, Tas, ko mēs esam paredzējuši, respektīvi, gaidām, ka šie piegādātāji, kas šobrīd nu, uzrāda zemākas vērtības, sāks rīto, rīkoties citādi, un viņi šobrīd tad sāks re, uzrādīt pareizo PVN summu caur OSS, nu it kā mēs to gaidām no viņiem. Ja mēs runājam par administratīvajiem izdevumiem muitas iestādēs, tad, protams, viņiem PVN vairs nebūs jāuzrauga, jāuzrauga šie pieņ, um, uz, atlaides piemērošana no tā tālāk, bet viņiem būs jāpārbauda OSS reģistrācijas numura derīgums, vai šis numurs, uzrādītais numurs ir atbilstīgs un vai attiecīgi šie PVN tiek deklarēti, jo attiecīgi šīs summas tiks nomaksātas vēlāk. Tāpēc es nedomāju, ka šai gadījumā administratīvi izdevumi samazināsies, tie paliks pašreizējā līmenī un iespējams pat radīsies papildus izdevumi Nu, vismaz cerams, jo joprojām taču būs nepieciešams, lai muitas iestādes pārbauda arī deklarēto preču vērtību. Tām ienākot Eiropas Savienībā. Jo, piemēram, ja nepareizi tiek deklarēta šīs ienākošās preces vērtība, un tad, attiecīgi, arī PVN nepareizi tiek deklarēts OSS reģistrā, tad e, izskatīsies it kā teorētiski, ka tas ir operators, kas nodrošina atbilstības prasībām, bet pirmām kārtām viņš balstās jau uz nepareizu premisu, nepareizu preces vērtību. Tātad nedomāju, ka šādā gadījumā samazināsies nepietiekam novērtēto preču uh, incidentu skaits. Savukārt, ja nonākam pie platformām, tad te es nepieminēšu uh, tādu noteikumiem neatbilstīgu platformu gadījumu. Mēs gribētu arī paļauties uz to, ka pārsvarā platformas nodrošinās atbilstību un reģistrēsies OSS. Bet te pastāv vēl viena cita nianse, jauns risks, ka to varētu izmantot ļaunprātīgi, manuprāt, respektīvi, ka OSS reģistra numuru varētu izmantot ļaunprātīgi. Jo, piemēram, ja jūs esat platforma, jums ir OSS reģistrācijas numurs, un pārdevēji, kas pārdodas preces caur jūsu platformu, te brīdī, kad viņi to dara, te brīdī, kad platformā ir jādeklarē PVN, viņiem būs jāizmanto jūsu OSS numurs šajā importa deklarācijā, lai viņi varētu saņemt šo atlaidi uz robežas. Tad, tad, kā, tad ko var darīt, lai šie dažādie piegādātāji, kas izmanto, piemēram, Amazonas OSS numuru, sa vēlas saņemt šo atlaidi, neizmantot šo reģistra numuru ļaunprātīgi? Nu, iedomājieties! iedomājieties, Nu, piemēram, mēs tagad konstatējam, tāpēc, ka, protams, pastāv arī šī neatbilstība starp, eh, piemēram, importu un pēc tam deklarētās preces vērtību. Ja šī krāpniecība tiek not identificēta, tad ko jūs darat? Jūs apturat platformas eh, OSS reģistra numuru, kā tas ietekmē platformu, kā tas ietekmē pārējos pārdevējs, kas ir ievērojuši noteikumus. Un tāpēc es domāju, ka ņemot vairāk, ka to paredzēs e tiesību akts un stāsies spēkā 21. gadā, eh, šis tiesību akts rada tālāku, nu, konkrētu krāpniecības veidu, kuru, kura iespējams iespējamība, cerams, tiks izpētīta. Un visbeidzot, tātad, ja tas ir transportētājs, ja pārvadātājs, kas ir atbildīgs par PVN iekasējuši arī šajā gadījumā, Atcerēsimies, ka tie ir tādi uzticami vidutāji no vienas puses, bet arī šie vidutāji taču strādā uz to datu pamata, ko viņiem piedāvā pārdevēji. Respektīvi, tieši tā pati krāpnieku krāpšanas iespēja tie paši pārdotāji, pārdevēji, kas šobrīd neuzrāda preces īsto vērtību. Tas nozīmē, ka, protams, būs kaut kāda riska izvērtēšana un kontrols, bet kā pārliecināties, ka situācija nākotnē tiešām uzlabosies, e, ņemot vērā, kādi ir šie dati un, un kā nodrošināt, ka šie dati ir uzticamāki. Nu, tad secinājums ir tāds. Un es ļoti atvainojos, ka tie ir tādi, nu, brutāli diezgan secinājumi. Mans secinājums tātad ir tāds, ka faktiski šeit ir tādas, tā, nu, salauztas durvis ir milzīga problēma ar preču nepietiekams vērtību uzrād, uzrādīšanu. Tā vietā, lai sakārtot šīs durvis, mēs esam izdarījuši kaut ko pilnīgi citu. Mēs esam vienkārši šo iekasēšanu norganizējuši citādi, tāpēc, ka muitas iestādes darbu šādā veidā, protams, turpināt nevarēja. Nu, tad mēs nomainījām logus, jā, lieliski, bet durvis joprojām ir uzlaustas un tur neko nevar darīt. Un līdz 2021. gadam, tāpat laikā mums vēl ir nedaudz laika, lai šo situāciju atrasinātu. Tālāk definitīvo sistēmu ierosinājums. Te runāšu īsāk, bet es domāju, arī te svarīgi par to tomēr runāt, ņemot vairāk mums ir zināmas cerības, ko liekam uz to, cik šī sistēma būs e, pretoties spējīga karuseļa un MTIC krāpniecībai. Nebūs karuseļa krāpniecības, tāpēc, ka kopēc veidā šāda veida iegādes vairs nenotiks. Šāda veida krāpniecība un arī e, visas tās rakstura lieluma, ka šāda veida krāpšanai raksturīgi tiks iz, e, izskaust, jo šīs summas nemultiplicēsies. Nē, tā, tas tā vairs nebūs. Bet tā vietā parādīsies citi krāpniecības veidi un pavisam vienkārši to starp. Un šie krāpnieki faktiski jau šobrīd cenšas identificēt visu citu veidus, kā īstenot krāpšanu. Tas būs pavisam vienkārši šobrīd saskaņā ar definitīvo sistēmu tās pašreizējā versijā. Piemēram, eh, ir kādā A valstī klients, kas pērk kaut ko no uzņēmuma B dalību valstī, maksā pirkuma cenu un PVN, tātad PVN, kam faktiski vajadzētu pēc tam nonākt tā dalību valstē, viņi iemaksā to kāda mm, dalību valsts B uzņēmuma kontā, un tad A valsts cer, ka šī nauda pie viņiem atgriezīsies Um, no šīs B dalībvalsts. Un kas tad notiek tajā gadījumā, ja šī nauda tomēr nenonāk ārvalsts kasē? Cik lielā, cik ilgs laiks vajadzīgs tā dalībvalstī, lai identificētu to, ka šī summa nav atgūta un ko tā var darīt, lai pieprasītu B valsti palīdzēt šīs summas identificēšanā, ko var darīt B dalībvalsts, ja mēs runājam šeit par organizēto noziedzību, tad šis pārdevējs varbūt sen jau ir uh, pagājis lapās nu, vai bankrotēs un tā tālāk. Un tādā gadījumā, vai tad dalībvalsts būs priecīga par to, ka viņai tiek vienkārši iesniegts paziņojums par nemaksāšanu tikai tāpēc, ka šis uzņēmums ir pazudis vai nobankrotējis. Tad es domāju, ka to nedrīkstētu novērtēt pa zem, varbūt, par zemu. Šāda veida krāpšana varbūt nav tik ļauna kā karuseļu krāpniecība, tā kā mēs to pazīstam, un tā tiešām tiks izskauta, bet, kā jau teicu, būs jauni krāpšanas gadījumi un tipi. Uh, Nu, tas tad arī ir tas pēdējais, jo cenšos iekļūties savā atvēlētajā uzstāšanās laikā, bet vēlos vienkārši minēt un paust bažas par uh, riskiem, kas radīs spriedzi starp, abā, eh, starp dalībvalstīm. Nu, sistēma tās pašreizējā formā, tāda kā tā ir de decentralizēta attiecībās pēmini iekasēšanu, šobrīd tieks nomainīta un rezultātā dalībvalstis kā ar pakalpojumu piesaista šos PVN iekasētājus. Uh, Un eh, tagad būs tā, ka šīs dalībvalstis saņems eh, PVN iekasēto PVN no citām dalībvalstīm. Tas, ir, tas prasa milzīgu savstarpēju uzticēšanos. Tas ir tāds uzticēšanās mm, veidošanas mehānisms, kas būtu jāveidā. Un jāsaka, reizēm ir pat par daudz prasīts no vienas dalībvalsts, kas savukārt ir ar ļoti mazu pārskatāmību attiecībā uz to, kas notiek tās kaimiņu dalībvalstī. Viņiem tagad būs, eh, nu, viņiem nebūs arī nekādas kontrols beig beigās par to, kas notiek ar viņu šo PVN un vai tas tiek atbilstīgi iekasēts. Un tā tāpēc es tiešām domāju, ka radīsies arī šāds risks, respektīvi, ka dalībvalsts vienotrai neuzticēsies vai var uzticēties šiem nemaksāšanas paziņojumiem un būs tādas zināmas aizdomu atmosfēra. Arī to vajadzētu ņemt vērā, ņemot vērā, ka mums būs gan arī, piemēram, lielās dalībvalsts, kurām būs plaša kapacitāte, daudz klientu, tātad potenciāli arī diezgan daudz administratīvās kapacitātes un resursu palīdzības pieprasīšanai un sniegšanai, un savukārt mazās dalību valstis, kas varbūt e, nespēs piedāvāt šādu palīdzību, ja viņiem būs būs daudz pieprasījumu, viņi nespēs iekasēt šo PVN, kas faktiski viņām pat nepienāks. Es baidos, ka šādi varētu rasties spriedzes starp dalībvalstīm, tāpēc pirms mēs virzamies tālāk uz priekšu, mums vajadzētu apstāties un padomāt par to, ko darīt, lai pārliecinātos, ka pastāv uzticēšanās starp dalībvalstīm. Tālāk detaļās un šajās rekomendācijās es vairs neiedzināšos, jo man vairs nepaliek laika, bet nu katrā ziņā eh, esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem eh, un eh, ziņojumā jūs arī vēl varat saņemt papildu informāciju. Paldies! Lielas paldies! Paldies, profesori! Tiešām lieliska prezentācija! visai tāda, nu, tieša, atklāta, ļoti laba. Un turklāt, protams, ar jūsu rekomendācijām mēs varam iepazīties iesūtītajā dokumentā. Tātad, godātie deputāti, jūs to droši varat darīt. Vai nu jūs varat paskatīties jūsu izdalītajā elektroniskajā versijā vai arī mm, papīra versijā. Nu, tagad jautājumi. Un kā vienmēr sāksim vispirms ar līdzreferentiem, un tas pirmais no tiem ir Nīdermajer kungs, un pēc tam Jepe Kofed Nīdermajer kungs, jums pirmajam vārds. Nu, varbūt ievērot apmēram 5 minūšu laiku, ja? Labi, paldies, paldies, godētā profesora, paldies, ka ieradāties šeit un padalījāties ar domām par uh, visu šo tēmu. Jūsu prezentācijā arī ļoti labi redzējāt, ka, redzējām, ka daudz kas ir diezgan greizs un, nu, tā teikt, salūzis, salauzts, un tas viss būtu mm, jālabo. Bet jāsaka, šobrīd ne tikai nodokļu jomā pastāv nu, diezgan dažādi viedokļi, nu, varbūt nepamot viedokļi, kā to šo situāciju sakārtot. Protams, mēs raudzīsimies uz jūsu ierosinājumiem un domāsim par to, kā pēc iespējas straujāk šo sistēmu mainīt un uzlabot tās efektivitāti. Bet man pašos pamatos ir divi jautājumi. Pirmais. Ir tādi, kas tic, ka ir tik daudz programmas, kas saistītas ar PVN, ka būtu labāk vienkārši no PVN atteikties vispār un izvēlēties kaut ko tādu, ko varētu saukt, piemēram, par vispārinātu reverso nodevu. Mēs to varētu saukt arī par pārdošanas nodokli, jeb sales tax. Eh, nu, tad gribu zināt, kāda jūsu komentāra šajā gadījumā jūs ticat šāda veida sistēmai, tātad tāda vispārīgai sistēmai, kas varētu PVN aizstāt kopumā. Um, jeb tas varētu radīt problēmas. Un otra lieta Nu, piemēram, te ir tās krāpniecības gadījumā, ko jūs šeit aprakstījāt prezentācijas noslēgumā, tas, tas ir, ka tā ir krāpniecība, kas nav saistīta ar PVN iekasēšanu, jo karuseļu krāpšanas gadījumos mēs bieži sastopamies ar tādām falšām atlaidēm. Šai gadījumā mēs savukārt runājam tieši par iekasēšanas programmu, un tāpēc man šķiet, ka atsevišķas dalībvalsts uzskata, ka tām vajadzētu virzīties uz priekšu, iespējušanu uz gandrīz tādu tiešsaistes, jeb kvazīties tiešsaistes um, datu ko, ievākšanu visā šai piegādes ķēdē. Nu, tad cik lielā mērā jūsuprāt šāda veida informācija e, kopā ar efektīvu un atbildīgu nodokļu iestāžu darbu varētu nodrošināt to, ka problēma tiek atrisināta attiecībā šiem jūsu minētajiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Paldies par šo jautājumu! Pirmais - PVN pretstatā pārdošanas nodoklim. Jā, Ar, ir milzīgi daudz problēmu, kas saistīta ar PVN, bet visi pētījumi līdz šim liecina par to, ka krāpšanas līmenis vēl augstāks ir šī pārdošanas nodokļa piemērošanas gadījumā. Pat ar visām šīm problēmām, kas saistīts ar PVN iekasēšanu, tas joprojām ir tas labākais variants no šiem diviem. Tas, protams, nenozīmē, ka mums jābūt priecīgiem un vienkārši nu, tagad jāgavilē, nē. Bet eh, aizstā, PVN aizstāšana ar pārdošanas nodokli faktiski nebūtu tas risinājums, jo tad beigu beigās visi centieni tiktu likt uz mazumtirdzniecības sektoru un tas būtu nu, atbilstības ziņā grūtāks variants. Domāju, ka elektroniskā izsekojamība visas piegādes ķēdē, ja to piedāvātu šī kopējā ķēde, būtu tas labākais scenārijs. Ja runājam par kāpniecības veidiem, ko nu pat izskaidroju, Es pati neesmu krāpniece, protams, tāpēc es nemēģinu rast visas šīs ļoti sarežģītās metodas un veidus, kā apiet likumu un kā uh, nenomaksāt PVN. Šis manis pieminētais gadījums nav nekas tāds īpaši izsmalcināts un komplekss, nē. Un šāda veida krāpniecību padara iespēju un pat vēl vienkāršāk iespējamu jaunā sistēma. Jo šajā gadījumā būs vajadzīgas vairākas nedēļas vai pat mēneši pirms šī konkrētā nodokļu uzliekošā dalība valsts, jeb saņēmēja dalība valsts vispār uzzina par šo lietu, un tad lūk pieprasa palīdzību no otras dalībvalsts, līdz ar to laika ziņā mm, krāpnieks ir ritīgi, patiešām ieguvējis. Viņiem ir krietni ilgāks laiks, lai es nezinu, e, savāktu visu šo PVN, neuzrādītu to un tad vienkārši pazustu tā, ka papēž viens cilvēks. Un tāpēc es domāju, ka šai gadījumā krāpniekam būs vēl vienkāršāk īstenot šādu pavisam vienkāršu tipu krāpšanu, respektīvi neuzrādīt PVN. Bet, ja mēs runājam par to transakciju apjomu, ko iespējams īstenot mēneša laikā, nu kaut vai tikai vienu mēnešu laikā, nu iedomājieties, piemēram, ir ļoti augstas PVN likmes, kas ir atsevišķās dalībvalstīs, un nu, tad iedomājieties, cik milzīgi ir šī peļņas marža, ko šis krāpnieks var izmantot, un tad viņš pazūd, parādās atkal ar kaut kādu citu vārdu nosaukumu, un līdz ar to šai gadījumā mēs faktiski viņu dzīvi atvieglojam, krāpniekiem atvieglojam šo dzīvi. Tālāk kas attiecas uz datu iekasēšanu, pilnīgi noteikti ievākšanu. Pilnīgi noteikti jaunās tehnoloģijas ir jāizmanto um, pēc iespējas lielākā mērā, un es domāju, ka tiešsaistes reģistra sistēmas piedāvāšana vēl nenozīmē šo tehnoloģiju izmantošanu. Tā tad ļoti vienkārša datu ievākšanu. Protams, ka mums jāinvestē datu ievākšanā, protams, ka jāinvestē jaunās metodēs, kā izsakot šos, šīs preces, kā tām sakot līdzi, kā sakot līdz krāpniecim. Nu, CTP koncepcija savukārt problēma. Viena problēma ir tāda, ka būs iespējams krāpniekam nu, vienkārši atķeksēt šīs, eh, eh, šīs ailītes un kļūt par CTP. Uh, bet no otra puses ir apusējība. Nu, piemēram, ja tiek kontrolēts, kurā ir valstis, kurā CTP status iegūt ir vienkāršāk nekā citur, un tad šis status ir pieejams pilnīgi, eh, krāpniekam pilnīgi pieejams pilnīgi visur, un vai notiks atbildīgās pārbaudas inspekcijas, tad viena valsts pār otru kontrolēs šo situāciju, neusticēsies otrai par attiecībā uz šīm inspekcijām. Nu, es nezinu, tad, nu, jau ir šīs uzticamā tirgotāja CTP mm, programmas, tās ir tādas, nu, tādas pamatīgas pārbaudas darbs, kad, kas tiek veikts, bet parāpniecība joprojām pastāv. Nu, katrā ziņā vismaz šai gadījumā ir mazliet grūtāk saņemt šo statusu. Es domāju, CTP status pats par sevi varbūt ir pārāk vienkārši iegūstams, īpaši krāpniekiem, un tad, nu, vēl naklāt šis savstarpējās atzīšanas princips. Paldies! Lielas paldies jums abiem, tiešām uh, izcili. Un tagad vārds Jepem Kofordam. Lielas paldies par izcilo prezentāciju. Mums arī pamatīgāk vēl jāizpēta jūsu eh, ziņojums eh, un jūs pētījums, un tātad, kā jūs norādījāt, jā, ļoti būtisks jautājums ir uzticība starp dalību valstīm un uh, pār, tas pats jāņem vērā pārstrādājot nodokļu sistēmu un uh, virzoties uz uh, pastāvīgo sistēmu, tālāk par šo certificētu nodokļu maksātāju CTP. Uh, Mēs parlamentā atbildot uz komisijas priekšlikumu norādījām, ka šeit ir jābūt konsekventai īstenošanai attiecībā uz šiem nodokļu maksātājiem. Un šajā sistēmā ir vispirms jāpierāda, ka esat uzticams Uh, nodokļu maksātājs uh, pirms varat uh, tālāk darboties. Tātad, ja būtu tāda konsekventa īstenošana, tad mēs samazinātu krāpšanas apstāk, apjomus, nevis radītu iespējas lielākam krāpšanas apjomam. Tālāk tas viss ir atlikts tagad uz 2021. un 2022. gadu. Vai šādā sistēmā varētu pieaugt krāpšanas apjoms, jo arī komisija atzīt, ka bez CTP sistēmā varētu rosināt uz lielāku ļaunprātību īstenošanu. Tātad kāds ir jūsu vērtējums? Es saprotu, ka CTP mērķis ir arī samazināt uh, os izmantošanu, jo tur ir ļoti daudz transakciju. Ja visi šie ziņojumi ir jāiesniedz uh, izmantojot OSS un ja jūs būsiet uzticams operators, tad tiks piemērots pašreizējais apgrieztā maksājuma risinājums. Un tie, kas tagad izmanto šo karuseļa schēmu, darīs visu iespējamo, lai iegūtu šo jauno statusu, un gan jau viņiem tas izdosies, par to šaubu nav. Un tad mums uh, būs uh, viņi atkal jāķer uh, un viss sāksies atkal no jauna. Un bīstami tas ir ne jau tādēļ, ka tie ir kādi nelieli komersanti. Viņi jau nenodara to lielāko kaitējumu. Bet gan organizētas bandas to dara, un viņi noteikti saņem šo CTP statusu. Un uh, Līdz ar to mēs uh, saglabājam iespēju īstenot šīs karuseļu schēmas. Nu, tādi uh, ātrie risinājumi atsauce uz CTP. Varbūt būtu šis jautājums jāuzdod komisijai. Nu, ir kaut kādi ātrie risinājumi, kurus es atbalstu, bet galu galā mums vajadzētu pāriet uz citu sistēmu. Bet svarīgi ir tātad šis, uh, domājot par 2020. gadu, jūs pieminējāt šīs milzīgās summas, kas katru gadu netiek saņemtas. Mēs nevaram gaidīt tik ilgi, mums ir jārīkojas tagad, un mums ir labi instrumenti, piemēram, Eirofisk vienošanās, kas šobrīd ir panākt par administratīvo sadarbību. Uh, ir pieejami jauni dati Eirofisk un TNA, kas būs pieejami nākošgad. Tātad tas viss ir ļoti pozitīvi. Tas palīdzēs Eirofisk uh, konstatēt šādus faktus un uh, tiks uh, pārtraukt uh, šādi procesi, šis, šī krāpšana. Tātad mēs aizgriežam vienu krānu, bet viņi pa to laiku atgriež citu krānu. Un, protams, jo aktīvāk mēs darbojamies, jo labāk. Un ir ļoti svarīgi, lai visas dalību valstis aktīvi piedalītos Eirofisk, jo, manuprāt, šobrīd ir labākais instruments, kā atklāt un apturēt uh, krāpšanu, bet ir arī uh, tiesiskā puse svarīga. Tas ir atkarīgs, protams, no dalību valstīm. Šī dalī, šie krāpnieki ir jāsauc pie atbildības, jātiesā. Nepietiek vienkārši atklāt šādu krāpšanu, to pārtraukt, bet viņi ir jāaptur uz visiem laikiem. Arī šī daļa ir ļoti svarīga. Bet šobrīd manuprāt, svarīgi ir investēt eirofiski, tātad um, izmantot jaunās tehnoloģijas. Un tad, kad tiks ieviešā pastāvīgā sistēma, tad tā varētu būt centralizētāka sistēma, un tad dalību valstīm būtu vieglāk vienai otrai uzticēties. Ja tas viss notiktu centralizētas sistēmas ietvaros, kur uh, tām ir uh, piekļuve tiešā veidā datiem, un arī Eirofiski var izsekot šīm plūsmām, uh, var konstatēt aizdomīgas plūsmas. Nu, to varētu uztvert kā suverenitātes zaudēšanu, ja ir tāds, tāda struktūra, kas iekasē PVNS PVN, bet nu, tā varbūt ir, uh, maz, tas ir mazāks suverenitātes zaudējums nekā, ja mēs vienkārši ceram, ka citas dalība valsts iekasēs PVN mūsu vārdā. Nu, tas tātad šī sistēma, šis OSS jau ir tāds kā iedīglis. Uh, bet mums būtu jāiet tālāk, lai būtu šis vienot, vienotais punkts nevis katrā dalību valstī, bet visā savienībā. Un tas e, šobrīd ir e, daudzsološs sākums, mums jāiet tālāk, bet bez uzticības tas nedarbosies. Paldies! Paldies! Ļoti detalizētu atbildi jūs sniedzāt, un tagad e, grupu pārstāvjiem iespēja uzdot jautājumus. Ja Ludeks Nīdermājers ETP grupas vārdā vēlas uzdot jautājumu, tad viņam šāda iespēja, ja ne, tad es un Dekonkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uzdošu jautājumu vācu valodā. Vispirms uh, uh, liels paldies profesors Kunze par to, ka jūs mums uh, šodien izskaidrojāt, ka PVN jomā ne viss ir uh, perfekti. Man jau tādas aizdomas bija, jūs, tos, uh, jūs tās apstiprinājāt. Tātad, ja mēs runājam par labāku sadarbību, eh, apkarojot krāpniecību, tātad, kad sadarbojas eh, nacionālās iestādes ar Olafu, nu, jūs teicāt, ka vēlaties tādas plašas pilnvaras. Eh, ko jūs ar to domājat, vai pašreizējās Eiropas prokuratūras pilnvars, jūsuprāt, nav pietiekami plašas, vai jāiet tālāk attiecībā uz šo Eiropas prokuratūru biroju un uh, Olaf, un tāpat uh, tātad uh, dalību valstīm aktīvāk jādarbojas. Un, papildinot Nīdermājera kunga jautājumu par šo apvērstu tās maksāšanas uh, mehānismu. Nu, varbūt uh, citām valstīm būtu arī aktīvāk jādomā un varbūt tā varētu atrisināt uh, šo krāpšanas problēmu labāk. Paldies! Thank you. Paldies par jautājumu. Manuprāt, es eh, ziņojumā diezgan skaidri teicu, ka šim Eiro, šai Eiropas prokuratūrai nepieciešams plašas pilnvaras. Ir liels sasniegums, ka mēs panācām vienošanos par Eiropas prokuratūras izveidi varam būt ar to apmierināti, bet, protams, tam jānovērt pie tā, kā e efektīvi e, tiek e, sodīti šie krāpnieki. Ir nepieciešami minimālie standarti. Tātad, e, iespēja, cik iespējams katra veida krāpšanas gadījumu arī apjomā, kas ir mazāks par desmit miljoniem, ir jāsoda š, visbīstamākā ir tāda nesodāmības sajūta. Un tad iznāk, ka šie karuseļu schēmas nemaz nav riskantas, nu, šī krāpšana tiek uh, pārtraukta, tiek uh, vajātas sīkās ziltiņas, bet neviens necenšas noķert lielās zivis un tas rada tādu iespēju, ka šāda rīcība nav saistīta ar risku, bet mums ir jāmaina šis priekš, priekšstats. Un, eh, protams, mēs saprotam, ka politiski šī prokuratūra ir liels sasniegums, bet mums noteikti ir eh, jāskatās, kā tas viss darbojas un kā mēs varam uzlabot šo darbu. Olaf uh, darbs, nu, mums ir e Olaf, Eirofisk, un tagad vēl ir arī Eiropol, kas veic izmeklēšanu. Katram ir sava loma. Varbūt ir pienācis laiks, uh, nu, visiem sanāk kopā un padomāt, vis, visām šīm struktūrām padomāt, kā tās labāk varētu sadarboties, jo katrā ir sava loma. Uh, nu, nevarētu tā teikt, ka tagad viss tiek nodots Eirofisk. Nē, viņiem ir svarīga loma, arī Olaf ir svarīga loma, bet katram ir šīs puzles viens gabaliņš. Un uh, tādēļ visām šīm struktūrām būtu jāsanāk kopā un jāapspriežās, jo viņi katrs zina, ko viņi var izdarīt, uh, ko viņi grib sasniegt. Un ir uh, pienācis brīdis, lai uh, Eiropas prokuratūra apspriestos ar visām šīm struktūrām, kas jau pastāv Eiropas Savienībā. Mums ir ko, uh, konsekvents regulējums šajā jomā. Tālāk par administratīvo sadarbību. Nu jā, tas ir pamats visam. Tā jau mums gadiem ilgi ir pastāvējusi bija jā. Īstenojas, protams, ir daudzi trūkumi, tagad ir pastiprināta sadarbība. Nu, tas ir visacīm redzamākais veids, kā vērsties pret šāda veida krāpšanu. Ja uzņēmums kaut ko importē, jūs nekad nevarat būt pārliecināts, kāds ir gala uh, mērķis šīm precēm. Nu, pat nevienmēr tā ir krāpšana, un tādēļ administrācijā ir jāzina, kur šīs preces atrodas, un eh, tādēļ arī nepieciešama šāda sadarbība, un mums vajadzētu vairāk investēt uh, tehnoloģijās un muitā uh, jau šobrīd izmanto blokķēžu tehnoloģiju starptautiskajā tirzniecībā. Uh, un Eiropas Savienībā nodokļu administrācijā mums arī būtu jāmācās no uh, muitas kolēģiem par to, kā apmainīties ar informāciju, kā izsekot preces Eiropas Savienībā, pat ja mums robežu vairs nav. Šis apgrieztais um, maksājums, nu, tas ir izrādījies efektīvs cīņā pret karuseļa uh, Uh, krāpšanu, piemēram, attiecībā uz uh, oglekļu izmešiem. Bet uh, tā tad viena lieta ir tendencija apturēt šo sūci aiz, aizdrīvēt, bet tas ir tikai viens solis, mums ir jādara vairāk. Un, protams, mēs varam atgriezties pie pirmā jautājuma un jautājumu tātad par pārdošanas nodokli. Uh, Es e, zinu, ka dalībvalstis ir tādas, kas e, atbalsta šādu risinājumu, kas neatbalsta, bet mums ir e, nu, jābūt instrumentiem, lai mēs varam apturēt tādu liela mēroga krāpšanu, ja tāda ir konstatēta. Paldies! Vai jūs pabeidzāt? Lielas paldies par atbildēm! Tagad ir EKR grupai vārds, un es kā vienīgais šās grupas pārstāvis uh, vēlos piešķirt jums šo laiku, lai jūs vairāk varētu pastāstīt par rekomendācijām. Jūs stāstījāt par OSS uh, Eiropā, varbūt cīkāk par to. Said, Kā jau es teicu, OSS ir iedīglis kaut kam tiešām daudz sološam centralizētāju PVN iekasēšanai. Tas būtu uzlabojums salīdzinot ar to, kas jau pastāv. Tātad tas citās nozarēs jau būtībā notiek Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu iet tālāk un arī izvērtē to, ko piedāvā akadēmisko aprindu pārstāvi par uh, jauno tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, profesors Ēnsvorts. Risks vienmēr pastāv uh, attie, saistībā ar PVN pārobežu maksājumiem, ja uh, mēs nezinām, kā, kur šis nodoklis tiks samaksāts. Un tā tad tiek ierosināts aizstāt uh, PVN maksājumus reālā naudā ar uh, digitāliem maksājumiem, kur uh, šo valūtu var izmantot tikai vienam mērķim un uh, krāpnieki to nekā citādi nevar izmantot. Lai, tātad tas viss tiek darīts, lai garantētu šo maksājumu. Es nevaru detalizēt to visu izstāstīt, bet katrā gadījumā šis ir ļoti interesants risinājums, kā garantēt valsts ieņēmumus, jo PVN šādā gadījumā nekādi e, nepamata e, dalību valsti, kur tas ir jāmaksā. Tas uzreiz tiek samaksāts nodokļu administrācijai. Manuprāt, šāds priekšlikums ir ļoti daudz sološs. Man jānorāda, ka ja Eiropas Savienība to neizvērtēs, tad to darīs citas jurisdikcijas. Piemēram, es zinu, ka uh, GCC, kas nu pat ir ieviesusi PVN, izvērtē šāda risinājuma iespēju. Varbūt mums nevajadzētu gaidīt, lai eh, jaunpienācēji šajā PVN eh, telpā eh, izmantot šos jaunos risinājumus. Arī mums pašiem vajadzētu izvērtēt potenciālu. Paldies! Tātad tikai vienam mērķim. Mēs nerunājam par bitkoiniem, ar kuriem tad maksātu PVN. Nē, kaut kas, ko kontrolē valsts un uh, pieprasa, lai uh, tas tiktu izmantots uh, pārobežu PVN maksājumos. Esmu redzējusi uh, viena no šā pētījuma līdzautoru prezentāciju. Viņi ir tātad veikuši šo pētījumu jau pāris gadus un konsultējušies ar juristiem, kuri strādā šajā jomā. Tātad, ja vēlamies uh, izveidot stabilu sistēmu, tad uh, tā, visi šie priešlikumi ir jāizmēģina reālā dzīvē. Un tieši tā mums pietrūkst attiecībā uz pa pastāvīgo sistēmu. Tik daudzas lietas, kas notiek, mums vispār nav zināmas, un tādēļ mums vajadzētu īstenot tādus kā stresa testus, lai visu pārbaudītu. Paldies! Vēl divi politisko grupu pārstāvēlas uzstāties. Pirms Maulīs kaut kā to zaļo grupas vārdā. Es atvainojos, bija trīs runātāji arī. Gila Nina Gil arī. Oh, sorry, I thought, thought, <laughs> thought I'd made a mistake and you were going to Nina first. Es, es domāju, ka dodāt vārdu vispirms Nīnai, nevis man atvainojos. Tā tad. Tā tad ir tiešām lielas atšķirības PVN ziņā starp dalību valstī. Nu, Um, Zviedrija, Luksemburga uh, un, piemēram, Rumānijā 40, Lietuvā 37 un tā tālāk, un valstis ir, kur ir 1, 2, 4 procenti. Tātad, kādēļ ir tik liels atšķirības, un kas darbojas, kas nedarbojas? Un otrs jautājums. Es esmu no apvienotās karalistes un uh, daudz tiek runāts par Brexit, un mums šo, uh, šeit parlamentā bija ļoti interesantas debates. Mm, uh, Olaf ir izmeklējis mm, krāpšanu ar muitas nodevām attiecībā ar Ķīnas preču importu, kas radīja divu miljārdu zaudējumus. Tātad, ko lai mēs darām ar Eh, šādām valstīm kas eh, nav pievienojušās Eiropas prokuratūrai. Nu, mēs droši vien izstāsimies, bet ko jūs darīsiet ar citām šādām valstīm? Un kā jūs varēsiet piekrist tam, ka eh, apvienotā karalista varēs iekasēt muitas nodevas visas Eiropas Savienības vārdā, ja nu, mēs pieļāvām šādu krāpšanu, tad, tad mums nevarēs uzticēties. Paldies. Nu, jā, tādi uh, sarežģīti, grūti jautājumi nu, par nepievienošanos pro, Eiropas prokuratūrai. Nu, dalība valsts ir suverēns, mēs nevaram nevienu piespiest, mēs varam tikai pārliecināt un pierunāt. Uh, tāda ir diplomātija. Mēs varam uh, parādīt šīm valstīm, ka tās būs ieguvējas, bet nu, nav nekāda pamata dalību valsts piespiest. Mēs vienkārši viņas ir jāpārliecina. Bet, ja dalība valstis nepievienojas tomēr, es eh, nu, te, šeit runāju par nodokļu dempingu, tas pats attiecas uz PVN, tā tad krāpnieki zina, kur, kur viņiem darboties, eh, kur viņi tiks sveikā cauri. Un mēs zinām, ka dažās dalību valstīs var uzpirkt nodokļu administrāciju, ostas administrāciju ostu, un tad jūs zinat, ka eh, jūsu ostā nekādas kontrolas praktiski nav. Bet, nu, tas viss ir eh, jāpanāk diplomātiskā ceļā, sarunu ceļā, apmainoties ar labāko praksi. Nu, šīs atšķirības kā var izskaidrot. Tas nav sarežģīti. Ir eh, dažāds kontrolas atbilstības līmenis starp dalību valstīm, situācija ir atšķirīga, un līdz ar to tiek nu, piesaistīti krāpnieki šai valstī. Un pēdējais jautājums, nu kā, kā var tam piekrist? Nu, jūs pagaidām vēl esat kluba biedri, nu mums ir jāstrādā ar šo kluba biedru un jāpārliecina eh, mainīt savu rīcības veidu, un par to arī notiks sarunas, bet tas drīzāk ir politisks jautājums, un es neesmu kompetenti uz to atbildēt. Tā gada uh, vēl dažas minūtes palikušas, arī Anna Gomeša vēlas runāt, tātad mums deviņas minūtes palikušas, un tagad vārds Migalam Viegas, goja grupas vārdā. Então, eu colocava apenas três questões. Jā, paldies. Man būs trīs jautājumi, ko es vēlētos uzdot profesorei. Pirmais attiecas nu, uz tā saucamajām eh, fiktīvajām eh, kompānijām, jeb čaulus uzņēmumiem. Nu, ir bijuši gadījumi, eh, ko redzējām, un PVN krāpniecībā šiem uzņēmumiem ir liela loma. Un tad, nu, nu, vai jūs uzskatāt, ka daļa no tiesībām, daļai no likumdošanas vajadzētu tieši vērsties pret šiem čaulas uzņēmumiem, vai nevajadzētu aizliegt tāda uzņēmuma eksistenci, kuriem nav nekādas ekonomiskā pamata, avota. Nu, otrs jautājums ir par 42 noteikumi par starptautisko mm, transakciju atbrīvojumu. Un tur ir arī tāds ievainojamības jautājums sadarbībā starp valstīm, bet nu, jūs te pieminējat ļoti sensitīvu jautājumu. Varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot, kā tad ir ar šo sistēmu, vai mēs varētu darīt ko vairāk, lai pārvarētu grūtības, kādas saistās ar to, šo CP42. Ir daudz transakciju, kas notiek kas tiek veiktas, un mm, reizēm nepieciešams nedēļas, lai tās apliktu ar eh, nodokļiem, un tad eh, pietiek laika arī krāpniecībai. Trešais jautājums. No nu, direktīva, kur pieņēmām pagājušā nedēļā, eh, tā atsaucas uz sensitīvu elementu. Un te Runa ir par negatīvo produktu sārakstu, kas varētu izmantot samazinātas likmes. Tātad te varētu pieaugt krāpniecības gadījumi, par to ir satraukums, un tas arī ir ticis pieminēts. Lūdzu, vai varētu iegūt cīkāku informāciju? Jā, paldies! Nu, kad runājam par eh, paskastīšu uzņēmumiem, viņi iegūst PVN numuru, viņi kļūst par nodokļu maksātājiem un tā tālāk. Tāpat problēma ir arī ar CTP. Mēs zinām, ka dažās valstis eh, pieņem to, aiz, piever acis uz šādu veidu uzņēmumiem. Uh, Un vai tad mums atkal vajadzētu tur kādus aizliegumus vai sarakstus veidot? Es eh, uzskatu, ka varbūt nevajadzētu eh, šādi valstis izslēgt, jo tad vairs nebūs dialogu. Vairāk vajadzētu mēģināt tās pārliecināt, bet nu, te jau ir tā visa diskusija par kaitniecisku nodokļu sacensību, jo ir pievilcīgās valstis un krāpnieki zina, ka var izveidot šaulas uzņēmumu, paskastīšu uzņēmumu jūsu valstīs. Tā tad ir daļa no tādas lielākas problēmas par kaitniecisku nodokļu sacensību, jo beig beigās kāds iegūms tomēr atlec. Un eh, tas ir arī mm, eh, šis rīcības kodeks, eh, par to būs arī runa nākamajā debatē. Mm, var veikt šādu kolēģu pārskatu, veikt pārunas, censties pārliecināt un tad nonākt pie tādas vienlīdzīgas situācijas, kurā visas dalībvalstis piekrīt sakot rīcības kodeksam un piekrīt pielikt punktu šādai kātnieciskai praksai, kas kaitē Eiropas Savienībai kopumā bet te vienkārši ir e, tiešām jāved šīs pārunas ar citām valstīm. Jūsu minētais tiešām ir e, ļoti svarīgs, un e, tas arī attiec uz CTP. Dažās valstīs būs vieglāk iegūt šo statusu nekā citās, tieši tāpat kā PVN reiz, numuru reizēm ir iespējams iegūt ar ļoti mazu kontroli. Citās dalību valstīs atkal ir ļoti stingri šie kritēriji par šīm pārbaudēm. Nodokļu iestādes. Nu, Nu, tur ir divi veidi krāpniecības. Ir vietējā, un tad ir eh, kopienas eh, krāpniecība, un tur tad nepieciešams atšķirīgas tehnikas un eh, audita metodes. Runājot par krāpniecību iekšienē, Eurofiska ekspertīze būtu jāizmanto. Sniedziet informāciju, dalieties ar saviem datiem, reaģējiet uz viņu pieprasījumiem, un tad es domāju, tas arī būs tas labākais veids, kā strādāt tiešām piedalieties eh, un eh, rīkojieties šajā TNA nacionālā līmenī. Eh, tur ir vajag dažāda veida kontrols, un tās arī atšķirās. Protams, ir arī šīs labās prakses, kas, mm, kas tiek izrunātas starp administrācijām. Tad par šo samazināto likmi. Nu, te arī ziņojumā es to pieminēju pats, samazinātā likme kā tāda. Uh, neatiec uz lieliem apjomiem, bet ja šīs likmes tiek diversificēta, to struktūra tiek diversificēta, tad parādās iespējas jauniem ļaunprātīgiem gadījumiem, jo būs kādas preces noteiktās valstīs, kur būs samazināts likmes, protams, var būt šādi gadījumi. Galu galā mm, ienākumu zudums būs smieklīgs salīdzinājumā ar karuseļu tipa krāpniecību. Un tomēr tas ir gana svarīgi priekšsēdētājs. Jā, uh, Es atvainojos, ka es jūs pārtraucu, bet tagad vārds Gīlas kundze, jā, es, at, es atvainojos, bet uh, jums laikam nebūs iespējams uzdot jautājumu. Jā, paldies, es atvainojos, ka es ierados novēloti. Patiesībā jau nedaudz jūs pieskārāties šiem jautājumam par trešajām valstīm, kā panākt to, ka tās um, uzskatīt par prioritāti cīņu pret PVN krāpniecību. Nu, pat, ja, um, nerunājam par Brexit, um, mums tiešām ir palielināta sadarbība ar nodokļu iestādēm, uh, trešajās valstīs, tā lai varētu sekmīgi cīnīties ar šo problēmu. Un tad eh, vēl bez tā, jūs eh, minējāt eh, šo prokuratūru saukšanu pie atbildības, kas ir ļoti būtiska, lai cīnītos pret PVN krāpniecību. Jūs teicāt, ka sankcijas ir pārāk mīkstas. Un tad man ir jautājums, šī mm, vajāšana netiek pietiekami izmantota, un otrkārt, jūs varētu sodus eh, padarīt eh, sti stingrākus, smagākus, tā lai mm, eh, būtu stingrāka pieeja. Ko jūs par to domājat? Un arī vēl par to, kā mēs izvairāmies no ļaunprātīgas izmantošanas PVN reģistrēšanas gadījumā, kad runa ir par importu. Nu, jūs minējāt vairākus riskus, kas netiek pietiekami uh, risināt e-komercijas pakotnē. Varbūt jūs varētu paturpināt, kas tad būtu nepieciešams šajā gadījumā. Jūs atbilstīgi norādījāt, ka digitalizācija un veids, kā uzņēmums strādā, ļoti būtiski ietekmē PVN sistēmu. Un jaunās tehnoloģijas un stratēģijas būtu jāizpēta Un kā tad risināt krāpniecību digitālā kontekstā? Būtu liederīgi, ja jūs varētu to mm, tālāk attīstīt. Paldies! Priekšsādātājs, jā, jūs varbūt varētu atbildēt uz galvenajiem jautājumiem kodolīgi. Jā, paldies daudz jautājumu. Es varētu tiešām stundām attīstīt tālāk šīs tēmas, bet runājot par sadarbību ar trešajām valstīm. Uh, Jebkurā gadījumā, ja ir OSS ar trešajām valstīm un trešo valstu piegādātājiem, eh, tad eh, šķiet, ka mm, ir neizbēgami, ka jūs vēlaties pievienot Ķīnas uzņēmumus, tad jums ir jābūt labai saziņai ar Ķīnas nodokļu eh, iestādēm, bet vai būtu realistiski, ka mēs varētu pārbaudīt, auditēt Ķīnas uzņēmumus vai pat kādas viņu platformas? Uh, Eh, pat ne nav jārunā par Ķīnu, bet jebkuru citu trešo valsti. Kāda tad būtu šī kvalitāte, kā mēs varētu paļauties uz to, ka iegūsim uzticamus datus? Mēs te nerunājam par informācijas apmaiņu, tā, tas jau ir kaut kas eh, neitrāls. Tomēr, ja jūs uh, viņiem lūdzat paveikt visu nepieciešamo, lai būtu iespējams veikt auditu viņu uzņēmumos PVN dēļ, kas eh, viņiem mums ir jāsamaksā, tas ir kaut kas cits, un starptautiskajai sadarbībai ir savas robežas. Tāpēc mums vajadzētu izveidot tādas eh, sistēmas, kas būtu pašpietiekamas, ka mēs kontrolējam savu PVN, ka mēs to neeksteriorizējam uz eh, citām trešajām valstīm. Runājot par uh, Eh, šo prokuratūru. Ir bijusi tendence, ko aprakstīja Rīta Dela Fērija, mana kolēģe, tajā, ka nodokļu iestādes ir eh, bijušas ļoti stingras attiecībā pret mazajiem eh, tirgotājiem, kurus mēs par tādiem uzskatījām, jo viņi bija daļa no ķēdes. Tas tā bija tāpēc, ka viņi bija vienkāršākie mērķi. Tāpat tika pierādīts arī tas, ka nodokļu administrācijas cenšas atgūt šos e, līdzekļus, un tad viņi meklē vienkāršākās iespējas šos mazos uzņēmumus un tad pievēr acis uz citiem. E, tā tas ir, kad ir ne e, apvienotās karalistes vai ne ES uzņēmumi, kas pārdod savas preces tiešsaistē. Eh, bez PVN, un ir dažādi pierādījumi par to vēl pirms izmeklēšanu sākumiem par šiem gadījumiem, tāpēc, ka ir grūtāk vērsties pret šiem ne-ES piegādātājiem. Jā, ir bijušas sankcijas, bet nekad ne pret eh, reālajiem krāpniekiem, pret eh, reālu organizēto noziedzību, jo tas ir visgrūtāk un ir arī visdārgāk viņus saukt pie atbildības. Tad par tehnoloģijām, kas varētu tikt izmantots. Uh, Es domāju, ka mums e, vajadzētu mainīt e, modeli. Es par to iestājos. Es domāju, ka šī um, ir gadījumi, kas visvieglāk attiecas uz vietējiem, vietējām situācijām, kad, bet tagad mūsu uh, Eh, PVN maksāta varbūt Ķīnā, Krievijā, un nevar būt tā, ka mm, PVN tiek nosūtīts tur, un tad cerēt, ka tie, tas atgriezīsies, jāpamaina modelis, un es neesmu vienīgā, kas tā domā. Mums vajadzētu izmantot maksātāju operatoru datus, klientu datus, eh, šos lielos datus atbilstīgi regulai par vispārējo datu aizsardzību. Protams, ka tas ir jādara ļoti uzmanīgi, bet modelis ir jāmaina, jo Molris Lorie izgudrotais modelis 50. gados vairs nav aktuāls. Es gan viņu ļoti respektēju, tomēr ir pienācis laiks pāriet uz cita veida iekasēšanas modeli. Lielas paldies, profesoras kundze! Es domāju, ir pamats teikt, ka izcila prezentācija bija nu, un tiešām ieguvām jauns pārdoms. Tagad divu minūšu pauzīte. Mm reorganizācijai. Paldies! So, colleagues, please take a seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Aicināšu neturpināt sarunas skaļi. Tagad ir mūsu taks 3 sanāksme viedokļu apmaiņa ar Fabriciju Lape Korellu. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Tiešām izcils, uzcila viešņa pie mums šodien viesojas. Viņa ir padomas rīcības kodeksa jautājuma grupas priekšsēdētāja kopš 98. gada. Izveidot šī struktūra, padomas konsultatīvā struktūra nodokļu jautājumos Pikarels kundze. Priecājos, ka piekritāt uzstāties, apmainīties viedokļiem un sagaidām ļoti aizraujošu prezentāciju un pēc tam arī debatas. Īpaši mūs interesē situācijas attieci, attīstība attiecībā uz eh, tām iestādēm nodokļu jomā no es, kas nesadarbojas šī saraksta izveide un arī rīcības kodeks attiecībā uz agresīviem pasākumiem. Tāpat komiteja vēlētos uzklausīt jūsu domas par to, kā varētu tikt palielināta grupas cauradzamība, vai varam sagaidīt kādas būtiskas eh, reformas grupā tuvākajā pārskatāmajā nākotnē. Jūsu rīcībā būs 15 minūtes, mēs tā vienojāmies, esam nedaudz iekavējušies iepriekšējā darba kārtības punkta dēļ, un pēc tam būs arī jautājumu atbilžu eh, sesija ar piecām minūtēm jautājumiem un atbildēm. Nu, lūk, vārds jums! Thank you very much, President. Honorable members. It is... Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Liels prieks būt šeit šodien. Kā padomas rīcības kodeksa e, grupas priekšsēdētājai. Man jāteic, ka es apspriedos ar e, grupas dalību valstīm par šo mm, uzaicinājumu un tad, nu, nolēmu atnākt šeit, ierasties un apmainīties viedokļiem ar visiem komitejas locekļiem. Eh, kā jau jūs priekšstādātāji kungs atgādinājāt, tad um, šīs dienas mērķis ir jūs informēt par rīcības kodeksa darbu, arī eh, par Mm, šo nesadarbīgo iestāžu sarakstu, iespējami agresīviem nodokļu pasākumiem Eiropas Savienībā, kā arī caurredzamības reformu rīcības kodeksa grupām. Esmu ārkārtīgi gandarīta atzīmēt, ka šie jautājumi ir mm, ne tikai prioritāri, Eiropas Savienības finanšu ministriem padomē, bet arī Eiropas parlamentā. Kā jau godātie deputāti zina, tad rīcības kodeksa grupa tika izman, izveidota 1998. gada martā ar mērķi novērtēt iespējamos eh, nodokļu režīmu problēmas un mūsu uh, aktivitātes eh, tagad ir paplašinājušās eh, vēl arī pāri es robežām attiecībā uz šo nesadarbīgo es iestāžu eh, sārakstu nodokļu jomām. Un pašā sākumā es vēlētos sniegt aktuālāko informāciju par Eiropas Savienības sārakstu, kas nesen tika atjaunots Ekofin padomē. Uh, 2018. gada 2. oktobrī. Tā tad situācija ir e, ļoti labi jums zinām. 21. E, maijā 2016. gadā padome vienojās par to, ka ir jāizveido Eiropas Savienības saraksts ar e, tām, ar tādu es sarakstu ar nesadarbīgajām iestādēm un rīcības kodeksa grupa veids sagatavošanas darbu. Uh, Jau no paša sākuma mēs eh, tam pievērsāmies kā eh, konstruktīvam risinājumam, kas vērsts uz sadarbības palielināšanu starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm un lai stimulētu to, ka plašākā veidā tiek pieņemti nodokļu pārvaldības labie principi, kas ir izstrādāti ES līmenī un starptautiskā līmenī. Šiem esla dēļ mēs vienmēr esam runājuši par uh, Eiropas Savienības sarakstu ar nesadarbīgajām iestādēm, nevis uh, nodokļu oāžu melno sarakstu, pretēji tam, kas reizēm tiek ziņots. Jo mērķis patiešām nav saukt vārdā un kaunināt mm, šīs iestādes, bet gan laika nodrošinātu reālas pārmaiņas attiecībā uz uh, globālo nodokļu pārvaldību, izmantojot sadarbību un e, cīnīties pret e, nodokļu izvairīšanos un nenomaksāšanu, e, nevar efektīvi vest tikai Eiropas Savienības līmenī vien. 2017. gada novembrī padome apstiprināja procedūru, geogrāfisko aptvērumu un arī skrīninga kritērijas. Skrīninga fāzē ilga visu 2017. gadu un tika pieņemta pirmā ES saraksta versija iestādēm, kas nesadarbojās. Tas ir 2017. gada padomes secinājumu pielikumā, pirmajā pielikumā. Otrajā pielikumā ir iekļautas tās uh, tiesību sargājošās iestādes, kas piekrita ar apņemšanās vēstulēm, kas tika parakstīta augst, augstā līmenī, spērt nepieciešamos soļus, lai risinātu mm, tās bažas, kuras e, tika apzinātas Eiropas Savienībām. Otrais e, pielikums atgādina to, kāds progress sasniegts trešajās valstīs attiecībā uz uh, uzņemtos uh, apņemšanos piemērošanu. Un kopš tā laika Eiropas Savienība uh, ir pastāvīgi reaģējusi uz to, kā attīstās situācija, un tad saraksts eh, tiek atjaunināts padomē mm, ECOFIN sanāksmēs. 23. janvārī tas notiks, 13. martā, 25. maijā un arī 2. oktobrī pavisam nesen. Un tad no nu šie atjauninājumi notiek balstoties uz rīcības kodeksa grupas rekomendācijām. Sešas jurisdikcijas šobrīd nav izpildījušas kritērijus, kurus nospraudusi e ES šiem eslu dēļ. Joprojām tās atrodas pirmajā pielikumā. Tomēr rīcības kodeksa grupa uztur atvērtu dialogu arī ar šīm iestādēm. Uh, Vairums citu iestāžu izvēlas sadarboties ar Eiropas Savienību, kā tas parādās otrajā pielikumā, kurā ir ietvērtas 64 jurisdikcijas. Mūsuprāt, tas uzrāda pozitīvo pieju, mm, ko izvēlējusies padome, nu, ka tā ir novedusi pie konstruktīviem risinājumiem ar vairākām jurisdikcijām pasaulē un vēl arī to, ka šī starpvaldību iniciatīva ir līdz šim eh, guvusi panākumus un sniegusi būtisku ieguldījumu tajā, lai eh, tālāk izplatītu eh, labos nodokļu pārvaldības principus pasaulē. Mēs šīs jurisdikciju uzņemtās saistības mm, uzskaitām otrajā pielikumā un tās uztveram ļoti nopietni uzmanīgi raugāmies līdzi šo saistību īstenošanas procesam rīcības kodeksa grupā, un jāsaka, attiecīgajām jurisdikcijām šīs saistības arī būs jāizpild tieši tā, kā tās tos uzņēmušās attiecīgajos laika grafikos. Ja nē, tad tādā gadījumā šīs jurisdikcijas tiks iekļautas kā tā sarakstā ar tām jurisdikcijām, kas ar nodokļu, nodokļu jautājumos nesadarbojas. Nu, lūk, tā arī ir tā galvenā šī procesa um, būtība um, attiecībā uz šo sarakstu sagatavošanu. Ja runājam par potenciāli agresīviem nodokļu mēriem Eiropas Savienībā, tad svarīgi norādīt, ka kopš grupas izveidas Tā ir izpētījusi vairāk kā 450 preferenciālo nodokļu mež, režīmu gadījumu ES dalībvalstīs un neatkarīgās teritorijās. 131 gadījumā tika identificēta kaitīgs, kaitīgi režīmi un, attiecīgi, um, tika izdarīta secinājuma. Grupa turklāt ir vienojusies par vairāk kā 27 vadlīniju, eh, vadlīniju ziņojumiem kodeksa īstenošanā kopš savas izveidas. Un regulāri arī pārskata šo vadlīniju īstenošanu. Būtu tikai godīgi teikt, ka šī darba grupa ir tiešām strādājusi vaigas sviedros un ir spējusi gūt progresu. Tas, protams, nenozīmē, ka nevar būt tālāk uzlabojumu. Un kā jau jūs droši vien arī apzināties, diskusijas šobrīd turpinās, par iespējām reformām šajā darba grupā, kā arī mm, par to, kā šīs grupas pār, darba pārskatāmību uzlabot. Kas attiec uz šiem pēdējiem diviem punktiem, un vispirms sākšu ar grupas reformu, Ekofina padome piešķīra mandātu augstā līmeņa darba grupai nodokļu jomā, uh, Eh, lai tā izpētītu iepriekšē iespējumu grupas mandāta reformu. Šīs diskusijas um, uzsākās Bulgārijas prezidentūras laikā. Tā brīdī, kad šī grupa svinēja 20 gadu gada dienu un turpinās Austrijas prezidentūras laikā. Kas attiec uz pārskatāmības uzlabošanu, tad ES Mm, nesadarbojošamies jurisdikcijas saraksta sagatavošana ir tehniska pēc sava rakstura. Un tāpat laikā te, protams, ir arī diplomātiski delikātas šķautnes. Tā, tāpēc nepieciešams ievērot zināmu piesardzības pakāpi. Tomēr, lai kāds arī nebūtu, grupa pēc dalībvalstu pieprasījuma ir pieņēmusi lēmumu, pieņem virkni mēru, uh, kuru mērķis ir pārskatāmību uzlabot. Mēs izveidojām jaunu mājaslapu padomas e, interneta vietnē ar saiknēm uz visiem publiski pieejamiem dokumentiem. Tāpat arī uz publicētajām vadlīnijām kas tika izmantotas skrīningu un monitoringu procesa laikā. Mēs tāpat tur publicējām visa, visas vēstules, eh, kas pieprasīja saistības un kas tika nosūtīts jurisdikcijām, tāpat arī publicējām saņemtās saistību vēstules no šīm jurisdikcijām. Visos gadījumos, kad saņēmām arī attiecīgu atļauju šāda veida vēstules publicēt no attiecīgās jurisdikcijas. Nu, lūk, un tas šobrīd attiecas uz 46 šādām saistību vēstulēm publicējām arī preferenciālo nodokļu režīmu pārskata rež e, ziņojumu, ko īstenoja, ko sagatavoja darba grupa attiecībā uz 92 jurisdikcijām, kas tika ietverta šai kopējā pasākumā. Piedāvājam progresa ziņojums Ekofin padomē reizi pusgadā. Un tā tas bija arī 18. gada jūnijā, kad sagatavojām šādu ziņojumu. Mēs publicējām, publicējam šeit arī darba grupas ziņojumus par attiecīgajām jurisdikcijām un arī profesionālo režīmu gala izvērtējumu. Noslēgumā gribētu teikt, ka tie jautājumi, ko risina rīcības kodeksa grupa, protams, būs ļoti aktuāla arī nākotnē, un esmu pārliecināta, ka šī darba grupa patiešām ir ļoti labā tādā pozīcijā, lai spētu pildīt savus uzdevumus un piedāvāt arī pavisam konkrētas atbildes tajā brīdī, kad runājam par iespējami kaitniecīgiem nodokļu režīmiem. Tieši to jau vēlas visas ēs iestādes. Paldies par uzmanību. Jā, es, es, es, es. Priekšādā tas turpina. Paldies! Liels paldies Lape Korēlas kundzei! Tomēr tas bija ļoti labs sākums šīm gaidāmajām debatēm. Nu, un, protams, tālāk došu vispirms vārdu mūsu diviem līdzreferentiem bet vēl gribēju arī vaicāt kolēģiem. Šeit ir man minēti grupu pārstāvi, bet ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu padodiet ziņu tie, kas vēl nav sarakstā šeit minētajā sarakstā. Ja, bet nu tā tad vispirms došu vārdu abiem līdzreferentiem. Pirmais no tiem Ludeks Nīdermājers, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies priekšādātāji un paldies arī jums, Lape Korēlas kundze, kas esat šeit pie mums. Uh, Man jāsaka, mani visai iespaidoja šis uzlabotais pārskatāmības līmenis rīcības kodeksa darba grupas darbam. Izgāja cauri visām 78 lapusēm, kur tika atspoguļot jūsu nolēmumi par preferenciālajiem nodokļu režīmiem. Un jāsaka, bija visai iespaidots. Tiešām tas labi ir labi, labi iespēja. Tā vien likās, ka visos gadījumos ir tīpaši es jurisdikciju ietvarā. M, jūs mm, bijāt atrisinājuši šos mm, gadījumus. Šķiet, tur bija par Spānijas patentu režīmu runa un tā tālāk. Bet tāpat laikā, kad raugošai mājas likmē un kad domāju par nodokļiem, jūs te, lūk, ievietojat saiknes uz dažādām lapām. Uh, Taču vienmēr ir nu, joprojām tādas lapas, kur teiks, ka, jū, ka jūs iz, iz, ied, nodibināsiet uzņēmumu tajā valstī, tad jūs uz citā valstī attiecīgi nodokļus nemaksāsiet un būs labāks jums kapitāla atgriezeniskums un tā tālāk. Līdz ar to man jums jāveicā, vai jums nešķiet, ka pašreizējie ja nodokļu režīmi Eiropā vispār vairs nedara nekā, nenodara nekādu iespējamo kaitējumu? E, vēl tāds jautājums ir taču arī tā, ka ir vairākas valstis, kas šobrīd ierosina, ja mēs pāriesim uz CCT TB. Tas būtu tāds galīgais, definitīvais risinājums šo no, nodokļu režīmu izbeigšanai, bet šīs valstis zaudēs miljardiem eiro nodokļu ieņēmumos. Tāpēc man šķiet, ka faktiski tās pat atzīst, ka līdz šim ir paļāvušās uz tādiem nodokļu režīmiem, kas pieļāva šāda veida, nu, miljardu nodokļu bāzes iegūšanu, kas varbūt nāk no citām vietām. Tātad ir citām reģioniem kaitniecīgi. Uh, Un nu, tad kā mums to visu izprast? No vienas puses, tātad eh, šīs rīcības grupas atklātā informācija liecina, ka visi kaitniecīgie, tā teikt, incidenti ir atrisināti. No otras puses, man rodas sajūta, ka ir tomēr lietas, kas nebūtu vēl nav eh, perfektas, pat es teiktu tālu no perfektām Eiropas Savienībā. Well, thank you very much. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Paldies arī par to, ka novērtējat šo mūsu pārskatāmības uzlabojumu. Kā jau teicu iepriekš, mēs joprojām pie tā strādājam. Un vēlamies, nu, tā teikt, vēl krietni spēcināt šo pārskatāmību, kas attiec uz nodokļu konkurenci Eiropas Savienībā. Kā jau es jau nu pat jums atgādināju, šī analīze un izvērtējums attiecībā uz to, cik kaitniecisks ir kāds nodokļu režīms vai nodokļu mēri, kas tiek īstenot Eiropas Savienībā, ir veikts pamat, mm, un joprojām tiek veikts. Tas nav noslēdzies. Tas joprojām notiek pamatojoties uz uh, izstrādātajiem kritērijiem. Un šie kritēriji, protams, ir tieši tādi paši, kādi pastāv jau no paša sākuma, kad šī grupa darbu sāka. Mēs arī ļoti labi apzināmies, ka neskatoties uz mūsu centieniem un paveikto, joprojām ir tādas jomas, kurās varētu veikt būtiskus uzlabojumus, un tas nāktu par labu efektīvai iekšējā tirgus darbībai. Un tieši tas ir tas iemesls, kā labad šī grupa un arī šī augstā līmeņa grupa, kas dod ieguldījumu mūsu darbā, eh, apspriež šāda veida pārskatīšanu attiecībā uz kritērijiem. Jūs jau varbūt zināt, ka tieši kritērija pārskatīšana un cerams par to drīz panāksim vienošanos, ļaus mums tālāk izmeklēt un izpētīt esošos nodokļu režīmus un uzlabot konkurences līmeni iekšējā tirgu. Jūs jau varbūt arī zināt, ka ir virkne tādu jautājumu, kas tiek apspriesti un e, attiecībā uz iespējamo kritēriju pārskatīšanu rīcības kodekstā. Un tā visa starpā, protams, galvenais ir šis, viens no svarīgākajiem ir šis gateway kritērijs, e, respektīvi tas um, līmenis, jeb sliekšņa vērtība, kas ļauj tad identificēt konkrētā nodokļa režīma kaitnieciskumu. Šīs kritērijas šobrīd tiek izpausts kā zemes nodokļu līmenis, tātad šis uh, Eh, nodokļu līmenis, kas ir zemāks par vispārīgo nodokļu līmeni. Mēs vēlamies, lai šis kriterijs būtu nu, tāds daudzpusīgāks. Diskusijas par to turpinās un cerams, ka mums eh, tās izdosies veiksmīgi arī noslēgt un pavirzīties solis priekš pareizajā virzienā. Jā, jā, lūdzu, jums vēl mazliet laika. Man pāris sekundes, es vienkārši gribēju pateikt vienlīdz skaidru. Jūs runājat par nodokļu konkurenci. Es neesmu pret nodokļu konkurenci kā tādu, bet eh, es zinu, ka ir valstis, kas cenšas, eh, nu, faktiski pārņemt to nodokļu bāzi, kas piekrīt citām valstīm. Uh, Neviens jau šeit nevēlas runāt par atteikšanos no nodokļu konkurences, nē, nē, um, dalību valstīm un to valdībām ir tiesības lemt par savu nodokļu bāzi, bet viņi nedrīkst, tā teikt, nozakt nodokļu bāzi citām dalību valstīm. Tas tāds precizējums no manas puses. Vai vēlties rēģēt uz to? Jā, es runāju par kaitniecīgu nodokļu konkurenci, un tas ir, protams, tieši saistīts ar to, ko jūs nu pat minējāt. Labi, paldies! Tālāk vēlos dot vārdu mūsu otram līdzreferentam Jepem Kofodam, lūdzu. Priekšādātāji, paldies un paldies jums, Lapekorēlis kundze, par to, ka piedalāties šajā komitejas sanāksmē. Paldies arī par rakstisko ieguldījumu un dokumentu, ko iesūtījāt. To izlasīja ar lielu interesi. Nav nekāds noslēpums, ka rīcības kodeksa grupa, eh, nu, un to, jūs to noteikti zināt, ir, nu, bijusi diezgan iesaistīta tādā neveiksmīgā sadarbībā ar šo komiteju. Līdz šim tas mēs vienmēr esam gribējuši šo pārskatāmību un tā tālāk. Un es domāju, ka tā pamatproblēma šajā gadījumā tomēr ir tieši tā tāpat trūkst pārskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā eh, rīcības kodeksa grupā. Mēs esam tieši ievēlēti tautas pārstāvi šeit Eiropas parlamentā, un mums nav ne jausmas, kā valstu pārstāvi ietekmē šo pašreizējo juridisko darbu pie dokumentiem, kādas ir viņa nostājas attiecībā uz konkrētām tēmām. Jā, mēs redzam, kā jūs darbojaties kā viena grupa, kad nonākat pie nostājas, jā, bet neredzam, kā tas notiek, un līdz ar to ne mēs, ne pilsoņi nevaram saprast, kas īsti norisinās darba grupas ietvaros. Es piekrītu arī Eiropas mon, mon, ombudam un piekrītu Mēriju Railija teica, ka ir joprojām nu, tāds mīts par padomus darbu visās šajās diskutijās, visās šajās sagatavošanās struktūrās, eh, kas veido ļoti būtisku ēs likumdošanas daļu, būtu vajadzīgi lielāka pārskatāmība. Tie ir viņas vārdi, ne manējie. Un tas, protams, attiec arī uz jūsu darbu grupu. Līdz ar to rīcību kodeksa grupa tiešām ir tieši šāds formalizēts sagatavošanās darba um, departaments, jeb struktūra padomēji. Un arī savā dokumentā rakstiskajā jūs sakat, ka esat, starpvald, esat starpvaldības kru, eh, struktūra, līdz ar to parlamentam nav nekādas kontrols pār jūsu darbu. Bet tāpat laikā jūs risināt tādus jautājumus, kas ir ļoti svarīgi kopējam mēs likumdošanas darbam. Jūs gatavojat tā, dokumentus koreper darbam, tāpat arī ministru padomam. Jūs pat tiekaties, ja pareizi saprotu, ministru padomu sākā, vai ne tā? Un tas, ko jūs sakāt, jūs, jums uzdevums ir uzlabot šīs, uz, atsvaidzināt šos sarakstus ar trešo valstu jurisdikcijām, kas nesadarbojas ar nodokļu iestādēm. Nu, Tas nozīmē, ka jūs spēlējat patiešām ļoti būtisku uh, lomu tālāku ēs noteikumu veidošanā attiecībā uz direktīvām un regulām, un tāpēc vai tad nebūtu pienācis laiks, es gribētu tā teikt, atteikties no tās izlikšanās, ka jūs faktiski esat uh, sagatavošanās struktūra, jūs faktiski esat tā, jūs esat ne tikai starpvaldības struktūra un darba grupa, jūs tiešām esat šāda darba sagatavošanas grupa, un līdz ar to um, jums vajadzētu varbūt paraudzīties arī uz to, ko saka Eiropas Savienības ombuda. Viņa tiešām ar tādu ļoti nosodošu secinājumu nāca klajā. Viņa teica, ka jūs šī pašreizējā praksa, ko jūs piekāpjat, faktiski ir nepareiza administrācija, ja mm, kļūmīga administrācija. Un tāpēc es gribu jums vaicāt, kāds konkrēts sojas jūs gatavoties darīt, lai eh, mm, nu, ņemtu vērā ombudas pausto kritiku. Tas būtu interesanti. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, paldies, ka esat ieradusies. Es, protams, varētu daudz uzdot jautājumu par šīm jurisdikcijām, kas nesadarbojas ar nodokļu iestādēm, bet pagaidām aprobežošu šos jautājumos ar šo niansi un vienkārši cerēšu uz labāku dialogu arī nākamo un apsveicu jūs kā šīs grupas jauno vadītāju. Thank you very much. Uh... Lielas paldies! Es labi saprotu, ko jūs ar to visu domājat. Nu, bet nenoliedzams fakts ir tāds, ka rīcības kodeksa grupa protams, ievēro attiecīgo rīcības kodeksu, un rīcības kodeks uzņēmē darbības nodokļu jomā ir politiskas saistības. Šīs politiskās saistības uzņems dalību valsts. To tās izdarīja jau 90. gadā mandāta sākumā, un toreiz tās nolēma šādu darba grupu izmanto, izveidot. Šī darba grupa toreiz tika izveidota un iedibināta kā starpvaldību grupa, kā tāds fórums savā ziņā. kur uzdevums ir pārliecināties, ka visas ES dalībvalstis patiešām pilda tās politiskās saistības, ko tās uzņēmās. Tā ir brīdī, kad rīcības kodeks tika pieņemts, kad par to padomu vienojās. Un, nu, tas ir fakts. Un, ja kāds tagad to visu vēlas mainīt, nu, Un domāju, tāpat arī svarīgi. Atcerieties, ka pārskatāmības līmenis par paveikt, attiecībā uz paveikto un visi šie rezultāti, kas nu, tiek pieņemti diskusiju rezultātā, tiek publiskot. Es, protams, ļoti labi saprotu, ka tā tas iepriekš nebija. Godātie nu, kolēģi priekšādājas saka mm, piesadzīni. Nu tā tad. Labi, Korāls kundze turpina. Es domāju, ka šobrīd ir ļoti daudz tādu elementu, nu, ko varētu atzinīgi vērtēt grupas darbā. Grupa pēc sava rakstura nav tāda, kā varbūt jebkura cita parasta padomas struktūra. Nu, tas izriet viena no tā fakta jau, ka ministri, tad, kad viņi pieņem lēmumu pārskatīt mandātu un kritērijus, piešķīra mandātu nevis pašai grupai, bet augsta līmeņa darba grupai. Tātad viņi šo uzdevumu neuz, neuzticēja kaut kādu veidu parastām padomas grupējumam, bet gan lūk. Nu, Es arī pati neko šeit nevaru īsti mainīt, nu tāds vienkārši ir. Nu vienkārši gribēju precizēt to visu. Kas attiec uz otru jūs minēto punktu par to, ka šīs diskusijas ir nu, tādas kā miglātītas eh, šai grupā, tad, nu, kā jau teicu iepriekš, kad es īsi ilustrēju mūsu darbu. Mums ir vajadzīga zināma diskrētuma pakāpe. Tā arī jāsaglabā šajā darbā un svarīgi atcerēties, ka, lai par ko arī diskusijas nerisinātos dalībvalstu līmenī, tas, kas ir svarīgi un tas, ka tu patiešām nodrošina progresu grupas darbā, ir šis gala lēmums un lēmums gada lēmums, gala lēmums un vadlīnijas, kas tiek izstrādātas, tas viss cits tiek publiskots. Es domāju, ka tiks spērti arī tālāki soļi pārskatāmības virzienā. Bet man radies tāds iespējas, ka tas tomēr tas, tas svarīgākais tomēr parlamentam un sabiedrībai nu, ir, tas, ir tas, ka viņi saņem šo informāciju par gala lēmumu, un tas ir tas svarīgākais. Labi, tālāk politisko grupu pārstāvjiem došu vārdu. Un pirmais tautas partijas pārstāvs Werners Langens, lūdzu. Jā, paldies. Runāšu vācu valodā. Kad klausos jūsos, eh, godātā Lapatverēlas kundze, nu tad man mazliet jābrīnās. Es šeit sēžam izmeklēšanas komitejā, es esmu darbojies savu laiku Panamas komitejā. Ja? Sameklējiet īsto kanālu. Nu, tad, tad, lūk, kad klausos jūsos, protams, priecājos, ka esat šeit. Jūs savā rakstiskajā atbildē teicāt, lūk, sadarbības garā un pārskatāmības garā jūs atbild, atbildat uz šiem jautājumiem. Nu, bet eh, tad, kad jūs bijat Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejas priekšā, jūs atbildējat pavisam citādāk. Jūs bijat viena no tiem dažiem, uh, kas vispār nebija gatava Eiropas parlamentu priekšā parādīties, un jūs to rakstiski pamatojāt, un es ļoti labi to atceros. Eh, jūs teicāt, ka jūs jau nesat nekāda tāda ēst struktūra, kas būtu, kam būtu jāatskaitās parlamenta priekšā, un ja tas tagad, nu, mainītos, tad tādā gadījumā Panamas dokumentu kom, eh, secinājumos mēs arī kaut ko būtu panākuši, ja, ja jūs šo viedokli esat mainījuši. Savukārt par dokumentiem runājot. 12 lapušu protokols. Pirmā lapus ar 9 punktiem vienīgā nebija slēpta. Pārējās 11 lap, lapuses faktiski bija slēptas. Pat div, no 9. Pus, pat 9. punkts, kur bija citi jautājumi, tur viss bija noslepenots. Nu, tas tāds piemērs. Atceros, kas notika uz nodokļu nolēmumu eh, protokolu Toreiz arī viss tika melnā aizkrāsots. Desmit dalību valstis, uh, un tur līdzdarbojas Spānija, tika pieminēta, nu, tā ir tā pārskatāmība, ko es runāju, puse no tiem dokumentiem vispār nav salasām. Tas tagad mainīsies, nu, tas vien, ka jūs te noievietojat saitni uz mājas lapu un sakat, ka galvenais ir šis gala lēmums, nu, nezinu, un tad. Uh, Nu, paraugieties varbūt uz Dragīku, ņemiet viņu par priekš, prie, paraugu. ECB ir pilnīgi neatkarīga institūcija un vienalga viņi labprāt un ar prieku ierodas šeit pie parlamentu un atskaitās mūsu priekšā. Es nesaprotu, kā padomu šādā veidā vispār var izturēties par, pret parlamentu. Mūs, mēs nepieļausim to, nē, tas mums nepatīk. Bet nu, tagad cits jautājums. Šis otrs jautājums no manas puses, respektīvi saraksts ar trešām valstīm. Nu, šis melnais saraksts. Mm Kas tad kontrolē to, vai šie saraksta rekomendācijas tiek īstenotas? Nu, piemēram, eh, ja šī, kas, kas kontrolē šī saistību izpildi, eh, nu, vai tā šo sarak, eh, saistības vēstuli pilda vai nē. Un trešām kārtām, nu, ko tad dara dalība valstis? Labi, 90. gadu beigās viņi nodibināja šo darba grupu, 20 gadu jubileju un tā tālāk. Nu, vai tad. Mm, Eiropas Savienība nav mainījusies jau pilnīgā, nu, vai tad nevajadzētu tiešām beidzot atklāt rīkoties, kas, kurš, ko, kā lemj? Un mums šeit parlamentam katrā ziņā ir prasība nodrošināt pilnu pārskatāmību jūsu darbā. <laughs> Ja, transparent steht alles auf der Webseite. <laughs> <laughs> Well, I think perhaps uh, I've already, you know, what I had to say on transport. Nu, es jau pateicu par atklātību to, to kas bija sakāms atbildot Kofodu kungam, bet, nu, šis punkts ir ļoti nozīmīgs, to pieminēja Langenkungs, proti par to, kā tiek uzraudzīta īstenošana šīm saistībām. Nu, tieši šobrīd uh, mēs pie tā arī strādājam. E, es uh, ir uh, ļoti detalizēti to paskaidrojis. Mēs arī partneriem esam nosūtījuši atbilstošas vēstules, kur tas viss ir aprakstīts. Tātad kādas, eh, nu, kādi punkti mūs nodarbina attiecībā uz labu pārvaldību? Šobrīd mēs uztraugam uzņemto saistību izpildi. Tas nozīmē, ka mēs uzraugām ne tikai to, vai likumdošanas iniciatīvas ir uh, uzsāktas vai īstenotas, lai kliedētu uh, mūsu bažas saulēcīgi, bet mēs izvērtējam arī šo likumdošanas iniciatīvu kvalitāti. Uh, arī tātad tiesību aktu saturu mēs izvērtējam un kodeksa uh, rīcības kodeksa grupa tā tad izvērtēs, vai šīs iniciatīvas ir adekvātas, atbilst izvirzītiem mērķiem. Un jurisdikcijas, kuras ir uzskaitītas padomas secinājuma otrajā pielikumā, kā tādas, kas vēlas uh, sadarboties ar Eiropas Savienību tiks izvērtēts procesa beigās. Tāpat, eh, ja mēs izvērtējam Eiropas Savienības dalībās, kur varētu pastāvēt nu, potenciāli kaitīgs eh, nodokļu režīms, arī tad mēs līdzīgi šo procesu organizējam. Uh, termiņš eh, īstenošanai, piemēram, eh, saistībām uz kritēriju 2.1. Tātad tas ir kritērijs eh, saistībā ar potenciāli kaitīgu nodokļu režīmu. Mēs lūdzam trešās valstis un jurisdikcijas uh, uh, pieņemt nepieciešamās likumdošanas iniciatīvas, lai uh, šos uh, elementus likvidētu līdz uh, šā gada beigām. Pagājušā gada beigās mēs lūdzām atcelt šos režīmus vai to atsevišķas iezīmes līdz 2018. gadam. Kad termiņš būs beidzies, mēs izmērtēsim, cik adekvāti soļi ir spērti. Tāpat mums notiek pastāvīgs dialogs ar šīm jurisdikcijām tehniskā līmenī, mēs izvērtējam paveikto. to mēs atbalstam likumdošanas procesu. Visos tajos gadījumos mēs to darām, ja mums ir lūgta palīdzība, ja mums ir lūgts padomis. Daudzas no šīm valstīm un jurisdikcijām ir uh, izrādījušas vēlmi ar mums sadarboties šai jomā. Uh, Un mūsuprāt, šis pasākums e, norit veiksmīgi. Paldies! Tagad vārds Annai Gomešai, sociāldemokrāta grupas vārdā. Jūs laikam domājat, ka mēs esam muļķi, bet tādi mēs tomēr neesam. Um. Jā. Jo mēs zinām, ka ir uh, šīs uh, jurisdikcijas, ka tādas pastāv pat Eiropas Savienībā, un mēs nesaprotam, ko tad jūs šeit uh, darāt. Nu, patiesībā jūs tad laikam cenšaties šādu sistēmu saglabāt, un tā nodara kaitē mūsu pilsoņiem. Nu, sistē, šīs lietas ir nedaudz mainījušās pēc skandāliem Luxlīks padomu, eh, Panamas dokumentiem, paradīzes dokumentiem, bet nu, tos, to jūs laikam nesaprotat. Nu, kāpēc jūs atsakāties no kritērija 0% nodokļu? Uh, likmē, lai eh, definētu, kas ir nodokļu paradīze. Kad ir jūs no tā atsakāties, pat eh, OECD kopš 98. gada norāda, ka eh, galvenā pazīme ir vai nu vispār nav nodokļu, vai ir tikai nomināli nodokļi, tā skaitā uz ieņēmumiem. Tātad tas ir pamats, lai definētu nodokļu paradīzi, un tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko jūs darāt. Un kā tad jūs uzraugāt šo īstenošanu? Jūs teicāt, uzraugāt uh, saistību īstenošanu. Nu, teiksim, ja valstī ir 0% nodokļu likme un uh, tādas uh, jurisdikcijas. Tāpat par šo atklātību. Rīcības kodeksta grupai ir um, tiesības atslepenot dokumentus. Nu, to jūs esat darījuši attiecībā uz uh, vēstulēm, attiecībā uz melno sarakstu, kurš nemaz tāds nesot pēc jūsu vārdiem. Bet kādi tad ir šie jūsu kritēriji? Šobrīd jūs tikai reaģējat uz uh, komisijas parlamenta NVO izdarīto spiedienu. Jūs teicāt, ka esat analizējuši simtiem schēmu dalību valstīs, ko varētu uzskatīt par kaitniecībām, kaitniecīgām nodokļu schēmām. Uh, Eh, nu, eh, tika jau jautāts jums arī par patentu lodziņiem, bet arī par nodokļu amnestijām, ko dalību valstis izmanto, jo saskaņā ar komisijas eh, viedokli galu galā tās varētu arī uzskatīt par valsts atbalstu. Un ir tādas nodokļu uh, schēmas, kuras, nu, būtībā ir vērstas pret citām dalību valstīm, jo tiek, teiksim, legalizēta uh, izvairīšanās no nodokļu samaksas un naudas atmazgāšana šādā veidā. Vai esat pievērsušies šādām tā, eh, nodokļu schēmām, nodokļu amnestijām, piemēram, uh, Manā valstī 2005., 10. un 12. gadā šādi pasākumi ir notikuši. Jūs uh, Uzve, uzdevāt vairākus jautājumus, censīšos uz tiem atbildēt secīgi un sākšu ar to, kā jau iepriekš norādīju. Nu, sākšu varbūt ar paskaidrojumu vai precizējumu. Jūs minētais kritērijs, ko jūs uzskatāt, ka tas ir viens no kritērijiem, kas tiek izmantots, lai uh, veikt šos pasākumus uh, saistībā ar ārējo dimensiju. Nu, tas tika formulēts nedaudz citādā veidā eh, saskaņā ar to, ko uh, nolēma padome un ne jau mūsu grupa. Tātad tika no, nolēmts, ka 0% likme nodokļos nav problemātiska. Tomēr padome nolēma, ka nulles uh, uh, nodokļu likme ir uzskatām par nopietnu problēmu visos tajos gadījumos, kad uh, nodokļu, uh, tātad uzņēmumu nodokļu pastāvēšana ar ļoti zemām vai nulles procenta uh, nodokļu likmēm piesaista uh, offshore struktūras uh, bez reālas, uh, reāla satura. Un tātad tas palīdz saprast, ko mēs darām, uzraugot visu jurisdikciju saistību izpildi. Uh, Tātad, ja šīs uh, jurisdikcijas tiek uzskatītas par tādām, kas rada bažas par uh, Uh, iespējām pievilkt piesaistīt offshore uh, struktūras bez reāla satura ar šādām uh, nodokļu likmēm. Tātad, ja ir tādas struktūras, kam nav ekonomiskā satura, tās izvē, iezvietojas eh, jurisdikcijās, kur ir nulles eh, nodokļu likme ar vienīgo mērķi, lai izvairītos no nodokļu samaksas. Un eh, mēs tam arī pievēršam uzmanību. Un mēs analizējam uzņemto saistību izpildi Proti šīs saistības ir ieviest uh, tādu likumu došanu, tādus likumdošanas aktus pieņemt, kas nu ne obligāti noteiks uh, atšķirīgas nodokļu likmes vai, uh, teiksim, uh, Uh, nodokļu līmeni, kas atbilst vidējam uzņēmumu nodokļu līmenim Eiropas Savienībā, bet gan ir jāpieņem tādi tiesību akti, kas novērstu to, ka uzņēmumi bez reālas ekonomiskās darbības uh, pārvietojas, pārceļas uz šādu jurisdikciju. Un šeit ir virkne prasību ir jābūt atklātībai, informācijas apmaiņai, lai mēs spētu aizstāvēties pret uh, šādām situācijām. Tātad uh, šo problēmu mēs risinām. Un, uh, manuprāt, mēs to darām apmierinošā veidā. Jo, nu, sākuma punkts ir politisks lēmums šādām darbībām. Manuprāt, tas bija nozīmīgs paskaidrojums, kas jums bija jādzird vispirms. Tālāk. Par nodokļu amnestiju. Es kopumā piekrītu jums, ka nodokļu amnestija ir tāda, nu, bīstama prakse bet, diemžēl, tās uh, neietilpst mūsu uh, aptvērumā. Tātad rīcības kodeksa grupa strādā pie uzņēmumu uh, nodokļu jautājumiem. Varam, protams, iz, paplašināt šo aptvērumu, izveidot citu rīcības kodeksu Ja atceraties, iepriekš tikāmies, lai apspiestu citus nozīmīgus jautājumus, proti par uh, fizisku uh, personu nodokļu režīmu. Jā, tas ir, uh, tā ir problēma, kas ir jāizvērtē bet šobrīd šis jautājums neietilps mūsu atbildības jomā, jo mēs strādājam pie uzņēmumu nodokļu jautājumiem un un Un politiķus vajadzētu varbūt rosināt, padomāt par citām saistībām, lai šo situāciju risinātu. Tālāk par šīm uh, apņemšanās vai saistību vēstulēm, visas tās esam publicējuši. Mēs pastāvīgi aicinām arī trešās valstis dot savu piekrišanu. Mēs šobrīd nevaram publicēt neko, kas ir parakstīts augstākā politiskā līmenī, un ja nav sniegta atļauja publikācija, tad to publicēt mēs nevaram. Liels paldies! Tagad Eva Žolī zaļo grupas vārdām. Jā, paldies! Atgriezīšos pie šī kritērija, ka nav nodokļu likmes vai tā ir tuva nullei Jūs teicāt, ka tas tā tad nav šis faktors, bet jūs izrē, izvērtējat arī par šīm, nu, kaitniecīgajām struktūrām, ja tā varētu teikt. Man ir jautājums, vai varat minēt kaut vienu piemēru attiecībā uz valsti, kur ir šī nulles likme, un ka tā nepiesaista šādas kaitīgas struktūras? nu tad tas varētu būt kritērijs pats par sevi, ja varat tādu nosaukt, tādu piemēru, jo, nu, jo tas uh, viss neizskatās, neizklausās īpaši ticami. Otrs jautājums uh, sarakstā, ko jūs beig beigās izveidojāt pēc visā paveiktā darba, nu, tur pietrūks tādu slavenu nodokļu paradīžu, un jūs zināt, piemēram, Delavēra štats ASV, Hongkonga vai Katāra citus starpā, vai varētu paskaidrot, kā tas ir iespējams, izmantojot jūsu kritērijus, kā tad viņiem izdevās izsprukt. Vai varētu arī mums pastāstīt vai Eiropas Savienības dalību valstu izvērtēšana, izmantojot tādus pašus kritērijus, ir paredzēta jūsu grupā, vai par to vispār esat kādreiz diskutējuši. Būtu tiešām interesanti un taisnīgi tos pašus kritērijus attiecināt arī uz mums uh, pašiem. Jo, kā jūs zināt, jūsu grupu pilsoņi uztver, kā Eiropas Savienības uh, nu, nefunkcionēšanas uh, centru, un to, par to mēs vēlēšanās varētu dārgi samaksāt. Paldies! Jā, atbilde. Nu, piemēru varētu nosaukt daudzus piemērus ir ne tikai Šetlandes salas, bet arī visās tajās trešajās valstīs un jurisdikcijās, kur ir parakstīts augstākā līmeņa vienošanās pieņemt atbilstoši tiesību aktus, mēs konstatējām, ka uh, juridiskā struktūra nav bijusi pietiekami droša un uh, tā ir mainīta. Un tieši šā iemesla dēļ šīs valstis jurisdikcijas, kuras ir iekļautas padomas secinājuma otrajā pielikumā, attiecībā uz kritēriju 2.2, tā tad ir uh, riskanta vai bīstama situācija, un mēs pie tā visa atgriezīsimies pēc gada vai diviem. Līdz uh, gada beigām mēs aicinājām ieviest uh, tiesību aktus, lai koriģētu, labotu situāciju, un tagad mums ir jāizvērtē, vai šī likumdošana efektīvi darbojas. Un uh, mums tātad pie šiem jautājumiem būs jāatgriežas. Ja likumdošana netiks īstenota, tad šīs valstis un jurisdikcijas nonāks atpakaļ pirmā pielikuma sarakstā, eh, kurā ir iekļautas nesadarbīgas jurisdikcijas. Tātad šīs struktūras bez reāls ekonomiskās darbības, eh, nu, tiek uh, pievilinātas ar šādu nodokļu režīmu. Nu, jūs uh, teicāt, ka tur uh, šai sarakstā nesot iekļauts tādas slavenas nodokļu paradīzes. Nu, darbs ir tikai uzsākts, nu, šis saraksts nav galīgs, uh, tas ir dinamisks process. Ministri nolēma uh, definēt skaidru izējas punktu. Nu, tādu izvērtēšanas tabulu izveidot. Tātad to sagatavoja komisijas dienesti, balstoties uz noteiktiem kritērijiem. Eh, trešo valstu un jurisdikciju saraksts tika izveidots, eh, ņemot vērā to, cik eh, svarīgas ekonomiskās un finansiālās saiknes ir ar Eiropas Savienību, tāpat ir ņemti vērā arī citi ekonomiskie rādītāji. Un ministri jau 2016. gadā, kad šis darbs tika uzsākts, paredzēja plašāku perspektīvu un aicināja grupu uzsākt darbu pie 92 jurisdikcijām, kas piekļauts šajā izvērtējumu tabulā. Nu, tur, diemžēl, nebija Katara Hongkonga bet ministri mūs lūdza, un to mēs arī darām, tātad paplašināt kritēriju klāstu. Mm. Uh, so, I mean, on com um, I, I don't remember exactly all the, all the countries and nu, jurisdictions. No, es nevar, nezinu no galvas tā visus šo, šo, šīs valsts jurisdikcijas un uh, viņu rādītāji, bet gribēju teikt, ka tā tad Katāra un Hongkonga ir izvērtēts un iekļauts otrajā sarakstā. Mēs lūdzām uh, labot pastāvošos trūkumus bet mm, nu, mēs neesam šai darbā iekļāvuši visu pasauli. Mēs sākām ar šo izvērtēšanas tabulu. Tagad pēc ministru lūguma mēs domājam par jaunu kritēriju ieviešanu. Un mums ir lūgts kritērijos iekļaut. Tātad šie kritēriji tiek izmantoti, lai noteiktu uh, vai tiek ievērotas labas nodokļu pārvaldības principi, un svarīgs jautājums ir reālais labuma guvējs, lai tas būtu zināms. Daudzi Eiropas ministri ir norādījuši mums, ka tas ļoti svarīgi, lai vērstos pret uh, Uh, nodokļu schēmām un uh, nodokļu nemaksāšanu. Un tāpat arī par geogrāfisko aptvērumu mēs, uh, aptvērumu mēs runājam. Tātad ir paredzēts izvērst šo procesu. To mēs arī darīsim pēc pirmās uzraudzības uh, Uh, fāzes pabeigšanas, tātad iekļausim G20 valstis Argentīna, Krievija un uh, Braz Meksika, kas vēl nebija iekļautas, tātad tās tiks izvērtētas. Uh, tātad mēs izvērtēsim visas G20 valstis. nu, par uh, Eiropas Savienības dalību valstu izvērtēšanu pēc šiem kritērijiem. Nu, par to notiek diskusijas uh, pārskatot rīcības kodeksa grupas pilnvaras. Austrijas prezidentūra padomē strādā pie šā jautājuma. Paldies. Tagad uh, goja vārdā Makkartī. Kungs, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pievienoties bāžām, kuras pau, tika paustas par to, ka nav pier, pietiekama cauradzamība rīcības kodeksa grupā un arī mm, par to, ka nebija pietiekama vēlme sadarboties attiecībā uz, uz mūsu parlamentu un īpaši manā grupā jāpievienojas šīs cauradzamības trūkumam veidā, kā tiek veidots melnais saraksts un atjaunināts uzskatām, ka šis process nav apmierinošs. Kā jau tika teikts, vairumā pasaulē nodokļu oāzes nemaz nav iekļauts sarakstam. Jūs teicāt, ka komisija šogad jau vērsās pie šīs komitejas un varbūt tika arī eh, domāts par tādu oficiālāku pasākumu sūdzību, un parlaments to varētu atbalstīt. Tad eh, jautājums par uh, šiem mm, pēc Brexita situācijas attīstību, it īpaši attiecībā uz melno, proce, melno sarakstu procesu. Eh, kā OECD mm, maina šo eh, procesu? Mm, tas bija principā politisks kompromiss starp apvienoto karalisti un Vāciju, ņemot vērā eh, Britu importu mazāku ierobežojumu patenta lodziņiem, un um, tāpēc eh, šis eh, pēc Brexita eh, mm, scenārijs par patenta lodziņiem, vai par to ir runāts, vai mm, ir kādas domas par to, vai būtu atbilstīgi sākt par to jau tagad runāt kādā tuvākajā nākotnē. Runājot par melno sārakstu un pašu procesu, daudz no mums ir uh, ieintriģēti attiecībā uz eh, to, kāpēc 20 valstis tika izņemtas no saraksta, kur sākumā bija 92. Ir valstis, kuras tika novērtētas eh, riska ziņā un ekonomisko saišu ziņā, protams, ASV un citas, bet nebija publisku ziņojumu, kur eh, rīcības kodeksu grupa aprakstītu kritērijus. Uh, kas pamatotu šo 20 valstu izņemšanu. Varbūt varētu izmantot iespēju šodien un tad izskaidrot kritēriju procesu, kas tika izmantots. Paldies! Well, on the modified nexus approach uh, and... No nu, mūsu mm, pieeja par pēc Brexit uh, šobrīd Es nedomāju, ka tur būs kādas sekas, jo mainīt neksus eh, saikņu procesu, eh, nu, tas eh, ir ticis izmantots kā pamats tam, lai mm, izvērtētu IP režīmus. Tā ir pieeja, par kuru jau bija vienošanās starptautiskā līmenī. Nu, mēs šobrīd um, arī vērtējam patentu kastīšu režīmu mm, tajās dalību valstīs, kur tas tiek piemērots, un tad, kad apvienotā karaliste vairs nebūs Eiropas Savienībā, eh, tad, mm, nu, ja jūs mainīsiet savu patentu kastītes režīmu un tas būs agresīvāks, piemēram, neatbilstīs eh, Nexus pastāvošai pieejai, tad mēs eh, tam pievērsīsimies, izvērtēsim šo situāciju, mm, kā bīstam situāciju trešajā valstī, bet mm, nu, tad būs kāda reakcija OECD līmenī, starptautiskā līmenī, jo nu, par kritērijiem bija vienošanās tieši šajā līmenī. Un visās struktūrās. Mēs, mūsu ministri, vienmēr ir izcēluši to, cik svarīga ir mm, konsekvence un saskaņa starp to, kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī un paralēlo darbu, kas tiek veikts starptautiskā līmenī, ne tikai es te domāju OECD. Ir arī e, cita veida paralēlā darbība caurredzamības kritērijiem globālajā fórumā, e, kaitnieciskas e, nodokļu prakses globālajā fórumā, BEPS jomā par minimālos BEPS standartu mm, eh, ieviešanu. Nu, vienmēr tā arī ir bijis. Mūsu ministri vienmēr ir ticējuši tam, ka Eiropas līmenī ir jābūt sinerģijai ar starptautisko līmeni. Jo neatbilstība labas nodokļu pārvaldības principiem Nu, tā būtu jārisina arī starptautiskā līmenī. Bet, nu, es tad katrā ziņā nebūtu satraukta, neredzu tur šo saikni, kas tad varētu īpaši notikt ar apvienoto karalisti par patentu režīmiem. Par šīm eh, vēstulēm, kas tika izsūtīts trešo valstu uh, jurisdikcijām, kas tikušas izvērtētas atbilstīgi ES saraksta veidošanas kritērijiem un atbilstīgi procedūrai, kas ir aprakstīta mājaslapā publicētajos dokumentos. Tātad mēs esam publicējuši mājaslapām e, to mm, procedūru, ka mūsu eksperti, kuriem palīdzēja komisijas dienesti, uh, izmantoja šo pilno skrīninga procedūru. Un tad pamatojoties uz to, šajos gadījumos, kur nebija konstatēta neatbilstība, tad mēs arī nosūtījām atbilstīgo vēstuli šīm jurisdikcijām pēc eh, tam, kad bijām izvērtējuši tās atbilstību trīs kritērijiem. Divi vēl papildi jautājumi Tomas Mans un Sabīna Veigner. Un pēc tam būs secinājumu daļa. Werner Lang hat, finde ich, völlig zu Recht. Paldies Werneram Langam, eh, Langenam taisnība, viņš norādīja uz pretrunu, tātad šī eh, atklātības izsludināšana, un tad no otras puses mums iesniedz informācija ar aizkrāsotām eh, daļām. Tā tad, nu, ja mēs nesaņemam informāciju, nevaram pildīt savus pienākumus. Uh, un um, nevar pieļaut, ka visu nosaka tikai eksperti un ka nu, mēs tā nopietni neuztver. Tātad visu dara dalību valsts un Eiropas līmenī to mēs nevaram uh, Uh, izdarīt. Bija sākumā 17 valstis melnā sarakstā, tagad ir 6 tikai, un tiek teikts, ka mums ir, uh, nu, jāsadarbojas, bet tagad viss ir pelēkajā zonā. Bet, nu, mēs uh, gribam zināt vārdus, un lai notiktu rīcība tālāk apvienotā karaliste. Notiek grūtas uh, sarunas un uh, arī par nodokļu jomu, bet, uh, nu, tiek uh, runāts, tātad viņi saka, viņi vēlas izdevīgas uh, nodokļu likmes. Mēs uh, atkal uzskatām, ka tā varētu būt kaitniecīga nodokļu praksa. Kā tas viss ir no rīcības kodeksa viedokļa? Uh, un vai pret to nebūtu jācīnās. Tagad uh, par Vāciju uh, finanšu ministrs uh, norādīja, ka līdz 2020. gadam būtu jādomā par pārējas periodu, lai noregulētu šos arī nodokļu jautājumus. Ko jūs domājat par pārējas periodu noteikšanu? Well, I would actually es varu komentēt pēdējo lietu, ko teicāt. Es esmu lasījusi un es domāju arī, ka tā ir pozīcija, kas ir tikusi pausta brīdī, kad pārunas nebija vēl noslēgtas, un nu, tiešām jāparaugās, kā tad tās turpināsies pie kā tās novedīs. Katrā ziņā būs saskaņotība no ēs puses um, attiecībā pret uh, pārunām. Svarīgs uh, aspekts mm, par to, kā tad tās būtu iespējams, vai tās ir sliktas ziņas, ka. Mm, Saraksts ar 17 trešajām valstīm tagad ir sarucis līdz sešām trešajām valstīm. Un vai šī apņemšanās ir mm, pietiekami spēcīga, vai ar to pietiek? Nu, e, tas ir atkarīgs no tā, kā jūs uz to raugāties. Vai jūs esat gatavs pieņemt perspektīvu, ka tas, kas ir svarīgi, un um, kādam tad ir jābūt, šo pasākumu mērķim. Ka, nu, tas būtu, lai būtu pēc iespējas vairāk uh, valstu, kas uh, vēlētos uh, izmantot šos noteikumus, spēlēt pēc noteikumiem, tad varam secināt, ka ja tā ir laba lieta, ka no 17 valstīm palikušas 6. Tas nozīmē, ka šīs atšķirības ka 11 valstis, kas ir izņemtas, tās ir augstā politiskā līmenī apņēmušās izpildīt mūsu noteikumus un ievērot zināmus termiņus. Tātad tās ir labas ziņas. Vai ar apņemšanos pietiek? Protams, nē. Pie, pietiks tad, kad apņemšanās būs īstenotas, ne jau ar vēstuli ko parakstīs ministrs, būs gana. Protams, tā ir nepieciešama. Tomēr uh, tā nevar būt bez satura. Apņemšanās īstenošana tiks uzraudzīta, bet ne tikai tās, mēs arī sakosim līdzi. Tātad eh, uzraudzīsim to, kā lietas virzās uz priekšu šajās valstīs. Uh, Un uh, vēl viena. Nu, ziņa ir tāda, ka šī uh, fāze, ka tiek uzraudzīta apņemšanos īstenošanu, nu, diemžēl, tur uh, parādās iespēja, ka daļas no trešo valstu jurisdikcijām, kas ir augstā politiskā līmenī paudušas apņēmību ar mums sadarboties, uh, ka to sakarā tiks secināts, ka tomēr tās nevēlas sadarboties. Nu, tad atgriezīsimies pie pirmā pielikuma saraksta. Process ir dinamisks. Un zināt, ka ir svarīgi dot iespēju tiem partneriem, kuri ir piekrituši mainīt noteikumus, ir ārkārtīgi būtiski ar šo sarakstu nepietiek. Tātad no 17 palikušas 6 varētu būt vairāk 2019. gadā, kad mūsu ministri paraudzīsies uz to, kā mēs būsim novērtējuši apņemšanos īstenošanu. Es vēl Es vēlētos atvainoties eh, jums, jūs bijāt sārakstam. Jā, es tiešām atvainojos. Jā, paldies uh, par šo viedokļu apmaiņu. Un tajā pašā laikā, ja šī komiteja. Nu, ja mums atkal būs ir viedokļa apmaiņa ar rīcības kodeksu, un tas nozīmē, ka tā kritika, kas izskanēja un bāžas, ko parlaments paudis no sava sasaukuma sākuma beig beigās nav novedušas pie tā, ka pietiekami tiek pārvērtēts rīcības kodeks. Tas mazākais, ko var teikt. Un, e, Daudz jautājumu jau izskanēja par statusu šai grupai un to, cik caurredzama ir jūsu darbība. Tomēr atgriezīšos pie apņemšanām, kuras izteikušas otrajā pielikumā figurējošās jurisdikcijas, ko saucam par pelēko sarakstu. Eh, kā tad šie termiņi tiek ievēroti? Jo īpaši attiecībā uz Šveici. Šajā gadījumā nu, es katrā ziņā neatradu kādu īstenošanas datumu. Vienošanās eh, ir datējama ar četriem gadiem. Eh, pārunu atvēršana neizdevās, jo tur vēl bija referendums Šveicē. Un kopš tā laika vai ir eh, reāls risks, kā Šveice eh, varētu tikt pārlikta uz pirmo pielikumu, melno sarakstu. Mēs redzam, ka Šveice vēl pirms eh, reālu apņemšanos uzņemšanas fiskālā mm, līmenī tomēr vajadzētu būt atbilstošai videi valdības līmenī, kaimiņu Uh, valstīs, lai būtu šāda mobilizācija. Tomēr Šveices gadījumā mēs varam secināt, ka ir šīs uh, prakses, kas varētu būt kaitniecīskas, vai runa būtu par pattern box, vai nacionālajām interesēm, vai uh, citām reformām, kas notiek. Un tas ir vēl jo svarīgāk, tāpēc, ka tā nav runa tikai par um, nodokļu paradīzi, bet reāli kaitnieciskām praksēm. Uh, Eiropas eh, līmenī mēs redzējām McDonald's gadījumā, ka Eiropas komisija nevarēja eh, tīri no konkurences viedokļa vērsties pret šiem pasākumiem, jo tie bija legāli. Tagad rādās, ka Šveice varētu atkal attīstīt tādus mehānismus, kas oficiāli skaitītos legāli, tomēr praksē, realitātē eh, būtu tādi robi, kas izveido kaitnieciskus mehānismus nodokļu jomām. Jūs pieskārāties ļoti svarīgai tēmai. Ir ļoti būtiski to noskaidrot. E, jā, nu ir noteikti termiņi, par kuriem ir vienošanās. Mēs tos izziņojam mūsu partneriem, bet mēs tos nepiemērojam, mēs tos neīstenojam. Nē, tā nav. Mēs esam vienojušies Nu, procesa sākumā par šiem termiņiem. Varu jums paskaidrot, par ko esam panākuši vienošanos, esam e, tos arī izziņojuši, lai apņemšanās tiktu uzskatīta par adekvātu šī uzdevuma rezultātu sasniegšanai. Mēs esam prasījuši trīs lietas. Apņemšanās ir jāparaksta augstā politiskajā līmenī ministram vai valsts apakšsekretāram. Tāpat ir ļoti skaidri jānorāda uz vēlmi risināt visas bāžas, kuras tika izklāstītas mūsu vēstulē valstī. Un šai apņemšanai ir jāietver arī īstenošanas termiņš, kuru mēs prasjam. Šis termiņš, principā, nu, to es saku tā, principā, uh, jo mēs nesam, eh, nu jā, tas ir ministri, kas nav vienojušies, nu, tur dažādas pozīcijas. Nu, katrā ziņā līdz 2008. gada beigām būtu runa par kaitniecisku nodokļu praksi. Jā, 31. decembris 2008. gads. Eh, tātad tas eh, nav nejauši. Uh, Eh, tas sasaistās ar to, ko es jau iepriekš teicu par šo nekonsekvenci, nesaskaņotību, kādi ir šie termiņi. Lai nodrošinātu atbilstību starptautiskā līmenī kaitnieciskai nodokļu praksēji. Un eh, ir arī tālāki termiņi ministri ir nolēmuši, ka nelielā trešo valstu grupa, kuras, piemēram, skāra e, viesuļvētra, un nu, tur process varēja sākties vēlāk, mēs viņiem neprasījām tūlīt veikt izpildi, mēs, pār, mēs pārcēlām īstenībā izpildes termiņu, nevis pašu izpildi kā tādu, bet par visu ir pieņemts lēmums. Mums e, ir Ar Šveici, principā, pirmā lieta, kas jādara, ir, ka jāvienojas par tiesību aktu novērtējumu, ko piedāvā valdība. Jo varētu būt tā, ka beigu beigās varētu būt jauni mēģinājumi mainīt uzņēmumu nodokļu sistēma, ka tās varētu nebūt atbilstoši, bet, nu, e, nezinu, vai tā būs. Viņi labi zina, ko Eiropas Savienības starptautiskā sabiedrība no viņiem gaida. Viņi ir e, šo mm, uzņēmumu nodokļu sistēmas reformu veidojuši atbilstīgi starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām, bet uh, joprojām vajag formālu novērtējumu par tiesību aktu atbilstību. Mēs zinām, ka Šveices konstitūcija paredz balsojumu, cilvēku balsojumu par to. Tas var tikt rīkots vai nē. Nu, tas eh, var ietekmēt to, kā tiek ievēroti termiņi. Rīcības eh, grupas eh, novērtējums reformām, nu, kad mēs esam saņēmuši visas šīs reformas, un, nu, ja mēs, piemēram, sakam, ka viss kārtībā, nav šie skautnieciskie elementi vairāk, un vairs nav arī eh, nekādu um, referendumu, tad nav nekāda problēma. Bet, ja referendums ir, tad varētu būt problēma. Tad mums ir jādiskutē uh, rīcības grupā rīcības kodeksa grupā. Un tad, nu, viena lieta, ko es varu teikt, kā jau es iepriekš norādīju, mēs esam noteikuši identiskus termiņus starptautiskā līmenī. Un tad, nu, starptautiskā līmenī ir bijusi vienošanās, ka apņemšanās īstenošanas termiņš Tātad, eh, lai būtu izmaiņas likumdošanai, tur jābūt 2018. gadam attiecībā uz jauno šo praksi, attiecībā uz kaitniecisko praksi, nu, ka tai vairs nevajadzētu būt 2021. gadā. To mēs esam prasījuši trešajām valstīm, ar kurām mēs esam saziņām attiecībā uz skaitnieciskiem nodokļu režīmiem. Startautiskā līmenī ir panākta vienošanās, ka varētu būt noteikta elastība, ņemot vērā skaidrus ierobežojumus, kas izriet no konstitūcijas vai ties, nacionālajām tiesībām. Uh, Rīcības kodeksa grupa principā vienojās paļauties uz novērtējumu tehniskajā līmenī, ko veica fórums kaitnieciskiem nodokļu praksēm visiem šiem režīmiem, kas tika aptvērti attiecībā uz šīm divām daļām, lai būtu konsekvence un saskaņotība, un rīcības kodeksa grupa nolēma pārņemt šo struktūru. Tātad 2018. gads ir šis termiņš un īstenošana 21. gadā. Protams, lai nu, arī izvērtējot īpašās ierobežojumus, kas izriet no konstitūcijas vai tiesībām. Un tad mums ir jānovērtē tehniskā līmenī, vai Šveices reforma atspoguļo mm, eh, to, ko bijām pauduši savās bažās. Tātad pirmkārt tehniskais eh, tiesību aktu novērtējums, otrkārt gaidām. Jo, ja nav no referenduma, tad eh, viss kārtībā, ja referendums ir, tad atkal jāiet griežas grupas formātā. Uh, ņemot vērā to, ka mēs jau vienojāmies izmantot šo fórumu kaitnieciskiem nodokļu praksē, nu tad būs jāizdomā, ko mēs tālāk darām. Thank you very much. So... Lielas paldies. Vai es pārtraucu, jūs vēl gribētu ko teikt, ne? Nu, saskaņā ar procedūru mums vēl eh, brīvā mikrofona pretstūra un Nevelīna Regner ir pieteikusies, lūdzu. Paldies. Nu tad visbeidzot. Arī es tieku pie vārda. Paldies, ka esat ieradusies un ka varat uh, atbildēt uz jautājumiem. Mēs uzdevām jums jautājumu, kāpēc šajā sarakstā, Melnajā sarakstā nav nevienas ES dalībvalsts, kāpēc tur nav Delavēra štata, kas ir ar Šveici Nu, tātad, kas ir par visām šīm zemēm, par kurām mēs skaidru un gaišu zinām pēc Panamas izmeklēšanas, ka tās ir nodokļu paradīze un ka tur ir dažādu saturisku problēmu. Un esmu ļoti uzmanīgi klausījusies visās atbildēs, ko jūs te sniedzāt, un tāpēc uzdošu tomēr vēlreiz šo jautājumu, kad kā tieši šie kriteriji izskatās. Šis skrīnums, ka tiek veikts skrīnings, vai jūs varat dot mums, piemēram, piemēru attiecībā uz Panamu, teiksim, uh, Tas tiešām bija būtiski kā pliķis sejā pēc visa tā darba, ko mēs paveicām, kad tāda valsts kā Pālā, Panama no saraksta tika izņemta. Varbūt jūs varētu vēlreiz mums to tā parādīt. Um, nu, un arī ar kriterijiem ilustrēt, jo varbūt, ka tad nav pareizie kriteriji par, piemēram, galiņu labumu saņēmēju un tā tālāk. Ja mēs runājam par Eiropas uh, stabilitāti, mm, mm, nu tad, manuprāt, Delavērai vajadzētu būt šai sarakstā. Un tie tās valstis savukārt, kas kriterijas izpildu sarakstā, tad neatrastos, vai tad nē? Man joprojām visi šie jautājumi šķiet visai atvērti, atbildes nesmu saņēmusi. Uh, Nu, paņemsim šo Panamas piemēru. Nu, varbūt jūs tad varētu mums precīzi un skaidri un gaiši pateikt, kas bija tur par iemesliem, kāpēc Panama no saraksta tika izņemta. Well, um, again, um... Nu, vēlreiz. Vēlreiz. Nu, atbild šajā gadījumā nav atšķirīga no tās atbildes, ko es jau devu. Šveice nav sarakstā ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, jo viņi ir piekritusi sadarboties. Un piekritusi īstenot tiesību aktus, kas, nu, kliedētu mūsu bažas. Nu, tā ir. Tas arī tas, kas mums ir vajadzīgs. Jūs esat daļa no parlamenta, un jūs taču labi zināt, ko nozīmē likumdošana. Likumdošana tas ir mm, sarežģīts process. Visa šī sadarbības starp valdību un parlamentu un tā tālāk, tā ir mm, sadarbība, kas prasa laiku. Bet valdība ir paudus apņemšanos, uzņemsies saistības Un nu, tas ir paveikts. Protams, ka šeit pastāv nopietnas jautājums. kas ir saistīts ar konstitucionāliem ierobežojumiem šajā valstī. Nu, tas varbūt šobrīd nav nu, tik aktuāli, bet. Mm, Šveices kolēģi mums skaidroja, iemeslu, kāpēc pirmajā referendumā tika pateikts nē, un, tas, un to, ka tam nav nekāda saistība ar uzņēmumu nodokļu uh, e, reformu valstīm. Un tāpēc pastāv cerība, ka šajā gadījumā, kad būs jaunā valdība, cits vairākums parlamentā un tā tālāk un tā joprojām, šī lieta varētu virzīties uz priekšu vienkāršāk. Bet tas, ko mēs vēlamies, ir tas, lai tas virzītos uz priekšu. Nav nekādas jēgas pateikt, hm, nu tā tad Nu, ja Šveice pasaka, ka viņi kaut ko centīsies darīt, un tad viņi neko nebūtu darījuši, nu tad jā, tad mēs iekļaut viņu sarakstā, un mēs to arī darīsim, ja viņi neīstenos eh, šos tiesību aktus. Bet šobrīd praksē novērojām progresu, ka soļi tiek spērti, un tas arī ir tas, ko vēlamies panākt, šos soļus uz priekšu. Un soļi tiešām ir tikai un viens soļš šai kopējā ceļā. Svarīgākais ir sākt virzīties uz priekšu. Nav nekādas jēgas citādāk rīkoties. Nu, piemēram, jūs te mm, paņemat valsti, sarakstat uz papīra prasības, un tad tā valsts neko nedara, lai pielāgotos šīm prasībām un noteikumiem, kas jūsuprāt ir tie pareizākie, lai aizsargātu savus pilsoņus. Nu, un tad eh, nekas netiek panākts. Tad, kad ir panākts rezultāts, Šis rezultāts tiek panākts tad, kad šī valsts īsteno kādus tiesību aktus, kas uzlabo iepriekšējo likumdošanas sistēmu. Tāds ir mūsu darbības mērķis. Es piekrītu, ka situācija ir delikāta, mēs to visu ļoti labi zinām. Nodokļu jautājumos mēs ar Šveici esam mēģinājuši sadarboties gadu gadiem, ļoti labi zinām, ka tas ir sarežģīti. Bet, nu, ja varētu tā teikt, godātais vicepriekšādātāji, mēs jau arī neesam nekāda dulbura. Mēs arī labi zinām, pārzinām šo situāciju. Mēs, eh, mēs cenšamies panākt rezultātus, efektīvus rezultātus. Es zinu, cik situācija ir delikāta. Bet nu, mēs varam tikai un vienīgi cerēt, ka kaut kas virzīsies uz priekšu. Un, ja nekas nevirzīs uz priekšā, jā, tad mēs būsim mēģinājuši. Un tad mēs Šveici iekļausim šajā sarakstā un piemērosim tā tos mērus un pasākums, kas paredzēti jurisdikcijām, kas nesadarbojas ar mums un valstīm, kas tiek iekļauts pirmajā pielikumā. Nu, tā tad būs šāda koordināta reakcija tad uz to. Jā, labi, paldies! Un vēl tāds pilnīgs, pilnīgs izņēmums šai gadījumā Simona kungs uz vienu minūti dod vēl jums tikai vārdu. Sorry, just a moment. Man nav vajadzīga šī minūte, saka Simon Kungs. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Nē, nu tomēr divas lietas es nesaprotu. Citām valstīm, mazām valstīm, tiek noteikti termiņi, līdz kurām tam kaut kas ir jāpaveic. Tad kāpēc Šveicē šādi termiņi netiek noteikti? Tas ir viens. Otrs. Eiropas Savienība pret trešām valstīm iztē, izturs pēc, pēc vien, vienprātīgiem principiem, respektīvi. Uh, Nu, respektīvi valsts pati atbildīga par saistībām, ko tas viņam nav, un kāda pamata arī nebūtu viņai šo saistību pildīšanai vai nepildīšanai. Tad kāpēc Eiropas Savienībai šajā gadījumā pēkšņi ir svarīgi, kāpēc tā nevar tādas vai citādas saistības pildīt, bet tikai tā neņem vērā vienkārši sekas faktam, ka saistības ir uzņemtas un netiek pildītas? Kāpēc Šveice netiek saisti, saukta pie atbildības? Mūsu uzdevums nav šeit tagad lemt vai izvērtēt, kāpēc viņi pie kaut kā nenonāk. Lūk, nu, sakat, lūk, Šveicē iekšēji tas ir sarežģīti un tā tālāk. Nē. Mūsu pienākums ir mūsu pilsoņu priekšā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka mums tagad ir jā, jāmēģina atskaitīties Šveices vietā jau gandrīz. We will deal, we will deal with that, as I said before. Mēs to visu risināsim, kā jau teicu iepriekš. So, uh, colleagues... Un tātad, godātie kolēģi, joprojām tulkojums kādu brīdi ir pieejams. Līdz ar to, ja vēl līdzreferenti vēlas pavisam īsi nākt klajā ar kādu kopsalkumu, tad lieliski, ja ne, nu tad tādā gadījumā šķiet, ka ne. Nu, tad tādā gadījumā es vēlos vienkārši la, mm, jums, kundze, teikt lielu paldies. Tā nebija vienkārši uzklausīšana, tas bija sarežģīti. Jūs jau saprotat, ka mēs kā parlaments esam viena šīs eh, varas puses, izpildvara ir šīs fronts otrā pusē. Līdz ar to saturiski nekādus secinājumus es izdarīt ne, nevaru, bet novēlu jums veiksmi turpmākajā darba grupas um, darbā. Nu, un, eh, jā, jūs redzējāt, cik emocionāls ir šis jautājums. Lielas paldies! Paldies! Un paldies arī tūkiem, saka priekšādētājs tūki, saka paldies, ja mūs klausījās runātāja, saka arī paldies! No. No.